Presidente. Haglundku. Paldies, es vēlētos pateikties Balcānī kundzei par ļoti labo eh, ziņojumu projektu. Um, tagad īsi komentāri. Jā, protams, šeit ir runa par galveniem jautājumiem, un man ļoti patīk tas, ka šeit ir norādīts, ka stratēģija 2020 pati neīstenosies no sevis, ka tai ir nepieciešams finansējums un atbalsts, un uh, runājot par uh, komisijas priekšlikumu nākošā gada budžetam un turpmākiem uh, gadiem droši vien būs nepietiekamā apjomā. Tāpat nedrīkstam aizmirst, kādas pienākumus mums ir uzlicis Lisabonas līgums Šajā ziņojumā mēs uh, runājam, protams, par to, ka ir nepieciešami resursi, papildus resursi. Mēs maz runājam domāju par to, kā varētu līdzekļus pārdalīt. Un, protams, ir grūti pārdalīt līdzekļus, ja tie ir piešķērti, bet mums tomēr vajadzētu šādu iespēju nopietnāk apsvērt. Tālāk es vēlētos uh, pievērsties, jā, šeit runāju par ziņojuma angļu versiju. Man šķiet, ka šeit ir varbūt tāds nedaudz aizskarošs tonis attiecībā pret padomu. Es domāju, ka mums vajadzētu varbūt neitrālāk izteikties, pat ja es pēc satura piekrītu š, tam, kas ir šeit teikts. Tātad vairāk ir runa par formulējumiem, nevis par saturu. Es vēlētos izvairīties no tādas situācijas, kas radās pirms Ziemassvētkiem, un es arī pārstāvu valstī, kā to norādīja priekšstādētāja kungs no Ziemeļu valsts, kur šādu ziņojumu uztvērtu ļoti negatīvi, piemēram, manas valsts valdība. Un uh, Mums ir taisnība sakot, ka mums ir nepieciešams lielāks finansējums programmā 2020, bet ja mēs jau tagad sākam aizskaroši izteikties par padomu, tad mēs neko daudz nepanāksim. Tātad šeit eh, mēs nedrīkstam aizmirst šo svarīgo jautājumu. Un, protams, ir jāuzsver, kādas ir mūsu vajadzības. Tālāk runājot par darbiniekiem, jums ir taisnība, ka te ir eh, teikt, norādīts, ka būtu jāizvēršās no papildus darbinieku pieņemšanas, ka Savienībā ir pietiekami daudz ierēģi un nākotnē varbūt vajadzētu domāt nevis par jaunu ierēģu pieņemšanu darbā, bet gan par viņu norīkošanu citos darbos. Es uh, mēs varētu varbūt pārskatīt nedaudz uh, redakcionāli šo ziņojumu, bet uh, kopumā tas ir labs un esmu gatavs arī iesniegt konstruktīvus grozījumus, lai arī izsinātu tās problēmas, uz ko es norādīju. Paldies! Paldies, godātais kolēģi! Es saprotu, ka jūs esat gatavs iesniegt grozījumus, lai, teiksim, mīkstinātu šo izteiksmes formu, lai padarītu to maigāku. Problēma Eiropas Savienībā ir tāda, ka dažādās valstīs eh, da, izsakās dažādi. Dažās valstīs, lai kaut ko panāktu, ir jābūt ļoti brutālam. Protams, tā tas nav Itālijā, es šeit domāju citas valstis. Ir dažas citas valstis, kur gluži pretēji ir jārunā ļoti pieklājīgi un smalki, gandrīz tā kā ķīniešiem vai japāņiem. Viss ir ļoti jauki un pieklājīgi un skaisti. Uh, bet jūs patiesībā esat muļķi, tā tiek domāts. Bet eh, šeit galvenais ir, protams, runāt par eh, redakciju. Un tagad Džeims Ellis, kurš ļoti bieži izmanto zemtekstus un ir īsts uh, mākslinieks šajā jomā. Es nezinu, priekšsēdētāji kungs, es šorīt, kad mēs šeit sast, ap, nosēdāmies pie galda, uh, Uh, ja Salvadors runā angliski un uh, citi kolēģi runā franciski, tad man varbūt vajadzētu runāt arī angliski, franciski, lai būtu interesantāk tulkiem strādāt. Es vēlējos teikt trīs lietas. Protams, mēs uh, nevaram novērst to, ka dalību valstīs tiek īstenoti budžeta taupības pasākumi Un kad šeit ir teikts, ka uh, runājot par 2012. gadu budžetu, nevar paredzēt automātiski budžeta samazināšanu un uh, par. Uh, ja ir valstis, kur tiek slēgtas bibliotekas pat, tad es nezinu, vai mums šāda pieeja būtu atbalstām. Tālāk runājot par uh, uh, naudas liederīgu izmantošanu, es uh, runāšu par 21. punktu. Kā norādīja Haglunda kungs, es domāju, ka mums būtu jāizvērtē visi šobrīd veiktie pasākumi un visas saistību apropriācijas. Un, uh, ja ir padomi atzinusi, ka jāsamazina apropriāciju, saistību apropriāciju skaits, lai samazinātu neizmanto apropriāciju apjomu. Un teiksim, vai tiešām ir pareiz jēga piešķirt lielas saistību apropriācijas, ja tās tiek izmantotas ļoti mazā mērā. Es domāju, ka šī situācija būtu jāizmanto un liederīgi jādomā, jādomā par liederīgu katra eiro izmantošanu. Tālāk par 2020. gada programmu. Protams, mums ir jācenšas pēc iespējas atbalstīt šis projekts, bet tai pašā laikā Ne visiem pasākumiem noteikti ir nepieciešams finansējums. Piemēram, konkurētspēja nav saistīta ar mūsu piešķirto finansējumu, bet gluži vienkārši atbrīvot cilvēks no liekas birokrātijas, no ir jāliberalizē. Un tas ir jādara dalību valstīs. Un visbeidzot, es atgriežos arī pie šiem formulējumiem un piekrītu Haglunda kungam, ka tas ir jau nu tā kā pa daudz, ja piektajā uh, punktā ir teikts, ka, ka jeb kurš jebkurš centiens samazināt Eiropas Savienības budžetu vai e, izlīdzināt Eiropas Savienības budžetu graujoši ietekmēs e, solidaritāti Eiropas Savienībā. Nu, tas ir par stipru teikts, jo ir valstis, kur budžets tiek samazināts, un e, ja mēs tā izteiksimies, tad. Uh, kas varētu būt aizskaroši. Mums ir nepieciešams tāds budžets, kas uh, nodrošina mūsu izvirzīto mērķu sasniegšanu, bet tai pašā laikā um, neprasītu milzīgus papildu tēriņus, jo man to būtu grūti aizstāvēt, piemēram, apvienotajā karalistē. Paldies tagad Portaškungs. Viņš uh, debatēs ļoti spīdēja runājot ar uh, komisāru. Jā, es centīšos būt, uh, izteikties eleganti šodien. Pēc manām domām mēs visi varam piekrist tam, ka uh, Ja šeit būtu runa tikai par toni un izteiksmes veidu, tad jau viss būtu atrisināms. Bet galvenā problēma, ar ko mums šodien ir jāsaskaras un ar ko saskars arī Frančeska, ir tāda, ka mums ir jācenšas dot uh, tādas pamācīt citus, un tas ir ļoti nepatīkami Protams, Eiropas Savienības budžets būtu jāizmanto darba vietu radīšanai un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanai. Un tādēļ būtu nepieciešams Eiropas Savienības budžets un arī dalību valstu budžeti, bet tas, ar ko mēs saskarāmies realitāte, ir gluži citādi pieņemtie budžeti nodrošina nulles izaugsmi un it īpaši, ja ņem vērā inflācijas rādītājus. Tad nekādas izaugsmes nav. Un, protams, mēs varam runāt par 2020. gada stratēģiju. Es nezinu, vai tā ir kāda liela jēga, jo patiesībā uh, tie ir tikai skaisti vārdi un nekas daudz vairāk arī tur nav. Mans viedoklis varbūt ir atšķirīgs šajā jautājumā no referentes viedokļa. Mēs, protams, varam risināt problēmas, cenšoties veidot sinerģijas starp Eiropas Savienības un dalību valstu budžetiem. Bet vienīgā sinerģija, ko es šeit saskatu, ir 2012. gads. Turpmākie budžeti pēc 2012. gada dalību valstīs būs vērsti tikai uz izdevumu samazināšanu, un nekādas praktiskas sinerģijas nebūs. Vienkārši samazināt, samazināt, samazināt izdevumu, samazināt uh, publiskās investīcijas, un nekādas citas sinerģijas šeit nav. Protams. Es atbalstu uh, to, ka tiek noteiktas skaidri noteiktas negatīvās prioritātes, lai mēs varētu izveidot pēc iespējas labu Eiropas Savienības budžetu un pēc iespējas izmantot arī elastības instrumentus. Tam es pilnībā piekrītu. Man tomēr nav nekādu īpašu ilūziju par tā saucamo Eiropas semestri, kā tas šobrīd tiek uh, piedāvāts un uh, īstenots. Es uh, šeit nesaskatu nekādu politikas koordinācijas uzlabojumu. Šogad visiem ir viens mērķis - taupības pasākumi un viss. Un mani godātie kolēģi un draugi varbūt var arī nepiekritīs man, bet taupības pasākumi jau jaunas darba vietas neradīs. Paldies! Jā, tā tas tiešām ir, bet ja nav ūdens, tad nevar arī aplaistīt augus, un tā šogad mēs saskaramies ar tādām problēmām. Izara, Izabela Dirāna. Paldies priekšsēdētāji, kungs, paldies referentei, un mēs viņu atbalstām viņas nostājā, pieejā, it īpaši runājot par Eiropu 2020 un nepieciešamību radīt jaunas darba vietas. Mums uh, tagad visiem uzspiež tautī, taupības pasākums, bet pats par sevi jau tas nav nekāds politisks projekts. Politisks projekts rāda jaunas darba vietas. Taupības pasākumi var būt viens elements šajā politiskajā projektā, bet nekas vairāk. Es vēlējos izteikt īpašu lūgumu, ņemot vērā specifisko situāciju, vai šai ziņojumā nevajadzētu kaut nedaudz runāt par to, kas šobrīd notiek Arābu valstīs. Varbūt ne detalizēti izskatot dažādus budžeta mm, elementus, bet uh, es domāju, ka tas viss tomēr var ietekmēt arī mūsu budžeta situāciju nākotnē, un par to jārunā rezolūcijas projektā. Paldies, Izabela! Ja jūs vēlaties, tad iesniedziet lūdzu rakstveidā grozījumu, un es domāju, ka referentei tas varētu interesēt. Jorāns Ferms. Paldies, priekšsēdētāji. Es tā tāpat kā Karls Haglunds pārstāvu Ziemeļu valsti, un jāsaka, ka Somijā politiskās debatēs pieņems runāt ļoti atklāti, bet attieksmē pret Eiropas Savienību šī pieeja ir citādāka. Eh, un eh, pro Eiropeiskās partijas Somijā kļūst arvien ietekmīgāks. Un man šķiet savukārt, ka Frančēska ir diezgan diplomātiski izteikusies. Bet es piekrītu arī kolēģiem, ka mums nevajag būt provokatīviem savos izteikumos, mums ir jākoncentrējas uz saturu. Un ja mēs varam kaut ko labot šajā formulējumā, redakcijā, tad tas ir jādara. Kā Dirānas kundze norādīja, mums ir kaut kas jādara, domājot par jaunajiem izaicinājumiem, kas stāv Eiropas Savienības priekšā. Ne tikai domājot par uh, Eiropas 2020. gada stratēģiju, darbiem, darba vietu radīšanu un investīcijām. Protams, uh, ir ļoti labi, ka Frančeska ir uh, bijusi ļoti lakoniski, ka mēs neanalizējam atsevišķas kategorijas šeit, un es aicinu kolēģus neiesniegt grozījumus, lai šis ziņojums pēc tam būtu tāds izplūdes par dažādām izdevuma kategorijām un tā tālāk. Mums ir jācīnās par principiem, tāpat kā mēs to darījām pagājušajā gadu, un mūsu grupa iesniegs uh, vienu vai divus grozījumus par uh, to, cik svarīgs ir Eiropas Savienības budžets, lai uh, stātos pretī tiem izaicinājumiem, kas tā mums priekšā izaugsmai, darba vietu radīšanai 2020. gada stratēģijai, bet arī runājot par to, ko teica Zirānas kundze. Bet mums nevajag runāt par atsevišķām budžeta pozīcijām un kategorijām. Paldies! Paldies, Jorāna! Es gribētu atbalstīt šo filozofiju, ja tā to varētu nodēvēt. Šī filozofija, filozofija kam būtu jāraksturo šīs vadlīnijas, kā to uh, norāda referenta un garants. Starp citu, gribētu norādīt uh, par vienu interesantu nianses ieviešanu. Zviedrijas, Zviedri, Zviedrijas, Zviedru valoda un e, Somijā dzīvojušo Zviedru, Zviedru valodu. Tās ir divas dažādas liet, lietas. Un e, š, es domāju, ka mūsu darbs šo uh, valodas diskusiju padarīs vēl tikai smalkāku. Thank you, Chairman. Andrejāsis Kunze, pēdējā runātāja lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu at vēlreiz pieminēt tos argumentus, ar kuriem nāca klajā, kad mums, mēs e, apspriedām 2011. gadu šādā pašā stadijā. Es uzskatu, ka šis parlaments un Eiropas Savienība vispār negūst lielus panākumus izstrādājot budžetu. Es domāju, ka tas norāda, e, uz par to liecina daudzie transferi, kas mums jāpieņem katru gadu, un arī tas, cik daudz līdzekļu katra gada beigās paliek pāri, kas nav izmantot. Tāpēc es domāju, mums jādara vairāk, lai darbs pie budžeta būtu efektīvāks, un es neparēdzu, ka šajā darbā varētu kaut ko palielināt. Es domāju, ka reāli raugoties budžetu var tikai samazināt. Vēl viena lieta, uz ko gribētu norādīt. Stratēģija, kā tikt ārā no krīzes, nav 2020. gada stratēģija. Stratēģija tikšanai ārā no krīzes ir jau jābūt uh, spēkā. Es domāju, ka tā varētu būt Lisabonas stratēģija. Un tāpēc man jāsaka, ka 2020. gada stratēģija nepadara ticamāk šo pieprasījumu pēc eh, plašāka budžeta. Es domāju, par to ir vērts tālāk padomāt. Paldies! Paldies! Frančeska, vai jūs gribētu uh, sniegt jūsu secinājumus par šo viedokļu apmaiņu? Paldies! Mi sembra, ka... Eh, es sirsnīgi pateicos visiem eh, par eh, jūsu priekšlikumiem, komentāriem. Es domāju, mēs esam vien, viensprāts, ka mums būtu jākoncentrējās uz svarīgākajiem tematiem, un tā ir 2020 stratēģija, kur, kur, kurai, kur sagatavošanai mums šie komentāri jāizmanto. Par runājot par prioritātēm, tam ir jābūt komandas darbā, darbam sadarbībā ar pārējām komitejām Bet mēs eh, patreiz arī esam tādā īpašā laika posmā. No sākuma mēs nosakām vadlīnijas budžetam, eh, tad mēs vienosimies par skaitļiem. Tas būs vēl sarežģītāks moments. Un tad mēs arī varēsim konkrēti realizēt šīs politiskās prioritātes. Esmu dzirdējusi Uh, un šodien par to tika runāts par negatīvajām prioritātēm. Un es jau teicu, varbūt mēs uh, pat nonāksim pie tā, ka mums nebūs negatīvo prioritāšu, jo uh, mūsu budžets jau tā ir diezgan stipri samazināts. Bet es eh, negribu tā tikai runāt, bet bez konkrētiem priekšlikumiem. Lūdzu, norādiet man konkrēti eh, par šīm negatīvajām prioritātēm. Tagad es to pārunāšu arī tālāk eh, atbildīgajās komitejās. Lai mums būtu arī labāks politisks traktējums komitejas, komisijas priekšlikumiem. Um, tad arī māja sākumā rezolūcijas sakarā mums būs ļoti svarīgs uh, lēmums. Tad mēs arī varēsim uh, redzēt šīs aktuāltā, aktuālās prioritātes un paskatīsimies arī, kā izskatās skaitļi. Jo šajā gadā mums būs darīšana ar komisijas uh, um, dokumenta. Uh, priekšlikumu, kas nedaudz atšķirsies nekā bija prognozēts. Paldies, Frančeskai! Liels paldies! Liels paldies, Frančeska! Liels paldies visiem, kas izteicās. Gribētu atgādināt, ka saistībā ar šo ziņojumu uz februāra sanāksmē mēs secinājām, ka ņemot vērā eh, grozījumu iesniegšanas termiņu, mēs nevaram Eh, mēs, mums jāņem vērā arī tulkoš, tulkojams. Bet 8. Eh, martā tad mums būs eh, gatavs, gatavi grozījumi, tulkojumi. Tātad 8. martā jāiesniedz grozījumi angļu valodā, jo citādi mēs nevarētu pārtulkot. Tagad pārējām pie piektā darba kārtības punkta. ņemot vērā to, ko sacīja Fernandeša kungs, mēs vēl pie tās tēmas atgriezīsimies. Tātad, e, tagad ierosnīju pāriet pie 20. punkta. Referents ir El Helga šodien. Viņa mums pastāstīs par vairākiem līdzekļu pārvietojumiem. Bet tagad es gribētu ierosināt, lai mēs izskatām tikai līdzekļu pārvietojumus par labu ārlietu dienestam. Uh, ārlietu dienesta eh, pārstāvis Čainkungs ir klāt, un tad viņš varētu mums par to pastāstīt. Līdz ar to tagad mēs varētu paskatīties tikai par papētīt ārlietu, ārējās darbības dienas līdzekļu pārvietojumu. Un tad mēs skatītos uz pāriem pārvietojumu no Helgas puses. Uh, Helga, vai jūs varētu mums pastāstīt par šo ārējās darbības dienas līdzekļu pārvietojumu? Paldies! Paldies, Alan! Ārējās darbības dienas ir nācis klajā ar līdzekļu pārvietojumu starp kategorijām uh, uzraudzības un drošības un citu uh, kategoriju un citas operatīvās darbības par apmēram 1,6 miljoniem eiro arējās darbības dienas apgalvo, ka šie uh, līdzekļi vajadzīgi, ja vairāk, lai vairāk komisijas dienesti varētu sagatavot uh, šī ārējās darbības dienesta izveides darbību. Tātad te ir paredzēti vairāki vairākas pārmaiņas, eh, infrastruktūras un eh, būvniecības izdevumiem. Tātad, eh, lai jums sniegtu ieskatu manā nostājā, es paudu bažas, šaubas par to, ka komisija šeit būtu uh, finansējumu izmantojot ārējās darbības dienās. Es gribētu, lai ārējās darbības dienas pastāsta, vai šiem cilvēkiem nebūtu jāmaksā no komisijas budžeta, vai tā nebūtu pareizāk. Un es domāju, citi deputāti gribētu saņemt vairāk informācijas par pakalpojumu līmeņa pakalpojumu līmeni. Un tad vēl es gribētu noklausīties mūsu um, kolēģu viedokļos, un tad atgriezīšos pie rekomendācijas. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs. Kolēģi izteikties nevēlēs. Varbūt Čēna kungs varētu atbildēt uzreiz uz šo referents jautājumu. Lūdzu, direktora kungs, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu sacīt, ka šis eh, mūsu budžeta pārvaldes process mums ir kaut kas jauns, tā ir arī iespēja uh, mums eh, gūt eh, pieredzi un dalīties ar to ar komiteju. Šis pārvietojums, kā sacīja referente, ir paredzēts, lai mēs varētu samaksāt par pakalpojumu, kur saņemam no dažādiem komisijas departamentiem. Tie mums palīdz uh, mūsu um, personālam, jo īpaši saistībā ar to personālu, kas ir piebiedrojis no padomu sekretariāta. Agrāk šis sekretariāts pārzināja viņu algas un uh, apdrošināšanu un tā tālāk. Uh, un tie bija atkarīgi no padomes dienestiem. Tagad mēs lūdzam, lai komisija pārņem to savā ziņā, un līdz ar to arī komisija ir jā, jāgūst, um, jā, apmaks par tās pakalpojumiem. Tā ir parasta sadarbības starp iestādēm, lai komisija nebūtu jāveido vēl papildu administratīvie pakalpojumi kad iestād, citās iestādēs tie jau ir pieņemami, tā mēs varētu ietaupīt arī līdzekļus. Un tas ir arī jānodrošina, lai starpiestāžu kategorijā būtu pietiekoši daudz līdzekļu, lai mēs varētu finansēt eh, visu personālu ārējās darbības dienestā. Mēs esam paredzējuši uh, paredzējuši ņemt līdzekļus no vienas kategorijas saistībā ar, ar ēku izbūvi. Mēs, esam, mēs domājam, ka mums šī ēka pagaidām vēl nebūs vajadzīga, un līdz ar to, jo tajā mēs ievāksimies tikai gada beigās, līdz ar to tad varētu līdzekļus no šejienes pārvietot uz citurienu. Tā jāņem vērā mūsu apņemšanās, ko esam snieguši komisijai. Nebūtu prātīgi ārējā darbības dienestā radīt šādu vēl administratīvo slogu. Bet eh, šīs pārmaiņas ir vajadzīgas ņemot vērā jauno personālu, kas pārnāk mūsu pusē no padomu sekretariāta. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs. Gribu pārliecināties, vai esmu pareizi sapratis par šo pārvietojumu. Jūs šo, jums šis pārvietojums nepieciešams tagad, tāpēc, ka šis ir pirmais gads, ka šis ārējās darbības dienas darbojas. Tā tad ir jāveic pārvietojums, zinām, te ir zinām saistības starp Eiropas komisijas personālu un ārējās darbības dienestu. Uh, un es tā saprotu, ka nākošgad šāda veida darbības starp pārējās darbības dienestu un komisiju jums vairs nebūs. Tātad tas ir tāds vienreizējs situācija, tagad es saprotu pareizi, jāsaka priekšsēdētāji. Šī ir tāda kā pielāgošanās fāze un līdz ar to šis pārvietojums arī ir nepieciešams, ņemot, ņemot vērā jo īpaši pakalpojumu vienošanās, par kurām, kas mums ir ar komisiju. Kad arī pagājušajā gadā tika izlemts par budžeta pamatstruktūru. Un nākotnē budžets, eh, mēs ceram, būs precīzāks, mēs precīzāk būsim paredzējuši mūsu izdevumus, un tad nebūs vajadzīgi šāda veida līdzekļu pārvietojums ar dažādām kategorijām. Paldies, priekšsēdētājs, vārds Portešu kungam. Priekšsēdētāja kungs. Paldies. Šeit. Vai tas attiektos uz diskusiju? Jo mums ir līdzekļu pārvietojums, par kur es gribētu izteikties. Proti 1500 eiro mēnesī asistentiem. Par to mēs šodien nebalsojam, par to mēs nediskutējam. Tad 20. punkts. Kad tas eh, tiks diskutēts? Eh, vēlāk. Cits neviens izteikties nevēlas. Lūdzu, referenti, kāda ir jūsu rekomendācija? Ņemot eh, to, ka visi ir ieinteresēti jaunā ārējās darbības dienestīs veidē, es ierosinu atbalstīt šo līdzekļu pārvietojumu. Ļoti labi, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to es ierosinu balsot ša, par šo pārvietojumu, tikai par šo pārvietojumu. Par citiem mēs balsosim vēlāk. Kas atbalsta šo līdzekļu pārvietojumu? Paldies! Kas ir pret? Viens pret, atturas, neviens neaturas. Līdz ar to esam ar lielu vairākumu apstiprinājuši šo pārvietojumu. Paldies! Tagad varam pāriet uh, jā, pie citiem Elgas uh, tripels pārziņā esošiem pārvietojumiem. Mēs atgriezīsimies vēlāk, bet tagad pāriesim pie diviem ziņojumiem, uh, ko ir sagatavojis kolēģis Haglunda kungs. Vien, vienā gadījumā viņš aizstāv Annu Jēnseni, kura diemžēl nevarēja ierasties pie mums šorīt, un otrs ir viņa paša ziņojums. Pirmais ziņojums ir par Eiropas Savienības eh, budžeta atbalsts jaunatīstības valstīm. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka jūs tik elastīgi pieejāt, piegājāt darba grafikam. Diemžēl kolēģi Anna Jensen šodien nevarēja ierasties. Viņai sagatavojas ļoti interesantu atzinumu, kur viņa arī daļēji kritizē šo jauno darba metodi attīstības uh, politikā. Viņa arī piemina revīzijas palātas kritisko ziņojumu un uh, Tāpat uzsver to, ka mums nevar būt tāda pieeja, ka viens izmērs ir dar visiem. Un viņa vēlas uzsvērt arī šo aspektu. Tāpat mums ir nepieciešams saprātīgs risku pārvaldības mehānisms, kas joprojām tiek veidots un īstenots. Uh, Tāpat tiek uzsvērts, ka ir nepieciešams plašāk informēt sabiedrību ne tikai donoru valstīs, bet arī partneru valstīs, lai būtu skaidri saprotams, ko ar šā instrumenta palīdzību mēs cenšamies panākt un kādi ir darba rezultāti un ka viss, kas tiek darīts šo valstu labā. Tāpat ir arī ļoti uh, Gāra bijusi diskusija par Eiropas attīstības fondu un tā iekļaušanu eh, tā budžetu, eh, ņemot vērā vēsturisko pieredzi un institucionālos aspektus. Un visbeidzot arī ir uzsvērts, ka ir nepieciešams pastiprināt uh, koordināciju attiecībā uz trešajām valstīm, lai izvairītos no tā, ka notiek dublēšanās starp dažādām politikām, kā tas, diemžēl, bieži vien joprojām notiek. Un uh, tāpat ir nepieciešams arī saskaņot, kādas prasības mēs izvirzām šīm sadarbības valstīm, jo dažkārt šīs prasības ir ļoti atšķirīgas un arī dal dalību valstu attieksme ir ļoti atšķirīga. Tas ir tie, galven, tie, tie galvenie punkti, kas ir iekļauti Jensens kundzes atzinumā. Līdz ar to es arī beidzu, jo solīju būt lakonisks. Paldies! Mēs patiešām sagatavojam parlamenta atbildi uz komisijas zaļo grāmatu. Es personiski konstatēju, ka Mm, svarīgie notikumi, kas norisinās vidus jūras dienvidu piekrastē, eh, prasīs mūs pārskatīt eh, palīdzības politiskos nosacījumus. Tagad vārds Joranam Ferru. Um, some... Paldies priekšsēdētāji, man ir arī daži komentāri. Pamatā mēs piekrītam Jensens kundzes eh, viedoklim Viņas uh, atzinumu ievirze ir ļoti laba, bet es uh, tomēr varētu iesniegt arī dažus grozījumus. Mums ir vairāk jāuzsver, ka šim uh, atbalstam ir jāspēlē lielāka loma attīstības politikā, jo tas ir nebirokrātisks instruments, ja ir pareizie izvērtēšanas instrumenti un ļoti veiksmīgi darbojas, uzlabojot demokrātisko rīcības spēju šais valstīs. Es domāju, ka mums ir vēl precīzāk jārunā prasot konkrētus rādītājus, kas palīdzētu izvērtēt sniegtā, sniegto atbalstu. Uh, ir skaidri jādefinē šie rādītāji, skaidri jākontrolē, un tas mums palīdzētu izvairīties no sarežģījumiem. Tāpat ja, Jensens kundze runā par to, ka ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība. Es domāju, ka arī šeit ir jābūt precīzākiem, lai šo procedūru padarītu caurskatāmu, lai tā nebūtu tikai valdību lieta. Ir jārunā par sistemātisku parlamentu un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu dialogā par šiem instrumentiem. Un visbeidzot, es uzskatu, ka ir nepieciešams uzlabot koordināciju Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības stiprā puse ir vai priekšrocība ir tā, ka mums ir lielāka ietekme visiem kopā nevis nekā atsevišķām dalību valstīm, arī runājot ar šīm uh, valstīm, kas saņem atbalstu. Tādēļ ir nepieciešams likt akcentu uz koordināciju arī šā instrumenta sakarā dalību valstu starpā, lai mēs gūtu labākus rezultātus no budžeta atbalsta pasākumiem. Es esmu iecerējis iesniegt grozījumus par šiem jautājumiem, bet pamatā es piekrītu atzinuma ievirzēji. Paldies, Joran! Tagad vārds Sidonijai, kura ir mūsu kolēģi Koštovska uh, pārstāve šajā jautājumā. Jā, tieši tā, priekšsēdētāja kungs, uh, man ir uh, deputāta Kozlovska vēstule, kuru nolasīšu, jo viņš tieši mūsu grupā nodarbojas ar šo viedokli. Godātais priekšsēdētāja kungs, kolēģi un kolēģis, man ļoti žēli, ka sakarā ar Tautas partijas sanāksmi Zagrebā es nevaru piedalīties attiecību um, šajos jautājumu risināšanā pār budžetu. No sākuma es vēlētos izteikt savu viedokli attiecībā uz Jensens kundas izteikumiem un uz, uz viņas ziņojumu. Es uzskatu, ka tur ir atrunātas ļoti daudzas pozīcijas. Uh, Ļoti svarīgi ir arī attīstības uh, fonda veicināšana. Un jautājums tāds, ja uh, šis fonds netiek iekļauts uh, budžetā un uh, tas uh, netiek kontrolēts no parlamenta puses, tad es uzskatu, ka tas neveicina attīstības politiku. Uh, vajadzētu pielikt jebkuras pūles, lai šis fonds tiktu iekļauts budžetā. Un mans priekšlikumi būtu, es vēlētos pasvītrot, ka tām ir tāds kopējs raksturs un mm, tās neietekmēs tik lielā mērā šo pamatpozīciju, kāda ir referentai attīstības budžets ir katra, tātad attīstības valsts budžeta procents ir ļoti svarīgs Uh, un mums ir jāveido savas attīstības stratēģijas ar Eiropas palīdzību. Uh, un šiem darbībām uh, budžetā ir jābūt ilglaicīgam, lai būtu iespējama efektīva darbība mums vajadzētu arī pasvītrot, lai notiktu darba dalīšana. Un tā ir viena no grupas prēm, kura nodarbojas ar attīstības jautājumiem. Šī darba sadale uh, palīdz vai veicina to, ka uzdevumi neduboltojās un arī samazinās izmaksas. Budžeta atbalsts mums dod arī paties ieguldījums šī jautājuma risināšanā, un es domāju, ka tas ir īpaši jāuzsver. Sirsnīgi pateicos. Helga Trupel. Paldies, Helga Trupel. Es arī vēlētos uzsvērt to, ka mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Mēs īpaši to zinām, ka sniedzot palīdzību attīstības valstīm, mēs dažās valstīs esam subsidējuši korumpēto eliti un tie cilvēki, kam visvairāk bija nepieciešams atbalstīt īpaši sievietes, bet ne tikai sievietes neko neseņēma. Es uh, arī uh, aicinātu Jorānu padomāt par to, kā tad mēs varētu šo pieeju padarīt sistemātiskāku, ko mēs esam mācījušies no kļūdām un uh, ja mēs vēlamies iesaistīt uh, pilsonisko sabiedrību, nevalstiskās organizācijas, parlaments, mēs nevēlamies tikai subsidēt elites. Protams, nevar teikt, ka visas elites ir uh, sliktas, bet mums ir nepieciešama plašāka pieeja, lai šo palīdzību padarītu efektīvāku un uh, Es domāju, ka arī mēs uh, iesniegsim grozījumus, lai to iestrādātu atzinumā. Eiropas Savienība tagad ir spiesta pārvērtēt savu politiku attiecībā uz autoritāriem režīmiem, kā tas ir bijis attiecībā uz Lībiju, Ēģipti, Tunisiju un tā tālāk. Un jādomā par mūsu politisko ietekmi. Paldies! Portaškungs vēlas kaut ko piebilst. Uh, Uh, quero dizer que subscrevo inteiramente o que foi dito. Quero... Es vēlējos pateikt, eh, ka es pilnībā piekrītu tam, ko teica Gorans Fams un arī ko teica Elga Trupele. Uh, bet vēlos pasvītrot vēl vienu aspektu, uh, un proti par fleksibilitāti kā mēs darbojamies tātad Eiropas struktūru ietvarā ar uh, trešajām valstīm. Piemēram, Eģiptē pašreiz uh, ir Eiropas komisijas delegācija no ārlietu dienesta. Un tā uh, finansē nevalstiskās organizācijas Eģiptē, uh, Un šīs ir organizācijas, eh, kuras atbalstīja vecais eh, režīms, un eh, proti tieši prezidenta Mubaraka kundze. Ir arī citas jaunas nevalstiskas organizācijas, tām tad ir jādarbojas pagrīdē, un tām nav iespēju izvērst savu darbību, jo šīs struktūras arī ir ļoti ļoti grūti vadāmas un atpaliek. Jā, paldies, dārgais draugs, turpina priekšsēdētājs. Kā jau vairāk jūs starpā norādīja, es domāju, mums jāņem vērā pēdējie notikumi vidusjūras dienvidu piekrastē un ir jāizveido bilance kādu mēs esam snieguši atbildes, atbalstu valstīm, kurās valdība nav bijis demokrātiski. Diemžēl tāda ir pārstarājusi situācija vairākumā jaunatīstības valstu. Tātad vai nu varas iestādes šos, šo atbalstu izmanto paši savām vajadzībām, vai arī tad, ja mēs eh, sniegtu atbalstu patiešo pašai tautai, tad eh, tas arī nozīmētu, ka mēs atbalstām diktatūras. Un tātad šajā ziņojumā būtu jāiesniedz, eh, jāievieš tāds vispārējs globāls līdzsvars. Es pateicos uh, Aglunda kungam par uh, ieskatāms Jensens ziņojumā 15. mārtā 12. ir grozījuma pieņemšanas termiņš, iesniegšanas termiņš 31. martā mēs balsosim par to komitejā. Un tad jūnijā ir paredzēta rezolūcija plenārsēdē. Tikmēr jau mūsu vidū ir pievienojies Hansgard Potterings. Sveicu jūs mī, mūsu vidū. Līdz 10.30 eh, 30 ir vēl 15 minūtes, vai jūs, Hāgel un kungs, 15 minūšu laikā varētu mums pastāstīt par 12. darba kārtības punktu. Septītās pētniecības valda programmas vidusposma pārskats. Ja jūs eh, varat izteikties īsi Nu, tad lūdzu dariet to, jo tas mums uh, uh, palīdzētu arī ievērot laiku, un Hans Gers Poterings varētu izteikties 10.30. Paldies, priekšsēdētāji, tiešām centīšos izteikties īsi. Te ir runa par septītās pētniecības pamatprogrammas vidusposma pārskatu un galvenokārt te ir koncentrēšanās uz budžeta aspektiem, var izteikties tiešām īsi. Šis atzinums nav garš, ņemot vērā ierobežojumu attiecībā uz eh, izmantojumām zīmēm, tad šis jautājums ir ļoti svarīgs un tas ir arī saistīts ar Balzānī kundzes eh, izklāstīto jautājumu jāraugās, kā svarīgās politikas um, ir apvienojums ar 2020. gada stratēģiju. Mums jāraugās, kas ir darāms, un galvenokārt tā ir attiecīgās komitejas atbildība, itres komiteja, bet arī mums ir darām savā ar tavu. Un šajā ziņojumā es gribu uzsvērt to, ka uh, septītajai pamatprogrammai ir jābūt saistītai 2020. gada stratēģija, tai jābūt saskaņotai, jādomā arī par to, kādas ir mācības stundas gūdams no šīs septītās pamat, pētniecības pamatprogrammas. Un jāraugās, lai mēs nākotnē izmantotu šīs mācības, uh, izman, arī īstenojot 2020. Uh, gada stratēģiju un uzlabojot astoto pētniecības pamatprogrammu. Un pagaidu šī vidusposma novērtējums ir norādījis uz diezgan daudziem trūkumiem pašreizējās pētniecības pamatprogrammas īstenošanā komisijai šīs uh, norādes, šie komentāri ir jāņem nopietni vērā. Un līdz ar to septītās pētniecības pamatprogramma nesasniedz visus tā izvirzītos mērķus, un te es arī pieminu risku dalīšanas mehānismu, dalīts uzņemšanās mehānismu. Un te, protams, arī ir saistība ar finansējumu pētniecībai. Vēl viena lieta, ko mēs gribējām uzsvērt, ir iespēja uh, iesaistīt vēl vairāk mazos un vidējos uzņēmums un industriju, lai radītu jaunas darba vietas, nodrošinātu izaugsmi. Ja mēs paraugāmies uz pētniecības struktūru, kur līdz šim atbalstīja Eiropas Savienība, tad jāraugās arī, kā te varētu iesaistīt darāts privātos pētniecības projektus. Un vēl viena lieta, ko es te gribētu uzsvērt, iespējams, ka mūsu pētniecības politikā mēs bijām piesardzīgi, ne, nepiešķirot eh, finansējumu liela riska pētniecībai. Iespējams, ka mēs te pārāk orientējāmies uz rezultātu. Jāņem vērā, ka pētniecība nevienmēr novad pie rezultātu, tomēr mums tā ir jāatbalsta, tas jāpatur prātā. Nu, tad eh, tāds būtu īsumā pārskats par šīs atzinuma saturu, un es domāju, priekšstādā tas ir arī viss, kas man pat labam sākāms, un es gaidīšu komentārus no, kom, no maniem kolēģiem par šo ļoti svarīgo jautājumu. Paldies! Divi deputāti ir lūguši izteikties, turpiniet priekšstādātājs uh, eh, Vogan Kungs. Uh, no Lielbritānijas. Jā, paldies priekšstādātāji. Es izteikšos ļoti īsi, jo es zinu, ka laika nav daudz. Uh, Hāgelunda kunga komentāri ir uzteicām, bet vēl ir arī daži komentāri no manas puses. Runājot par astoto pētniecības pamatu programmu. Uh, jāsaka, mēs līdz šim runājam par septīto pam pētniecības pamatu programmu, bet komisija jau sākus konsultācijas par astoto pamatu programmu mums jāņem vērā jārūpējas par to, lai šīs mācības tiktu gūtas un iekļauts astotajā pētniecības pamatprogrammā. Un runājot par ie, iestādēm apvienotā karalistē un Velsā, kā tās reaģējuši uz so septīto pētniecības pamatprogrammu. Un arī tas te ir jākļauj ziņojumā jādomā, cik sarežģīts ir šis pieteikuma iesniegšanas process Un jāsaka, ka šis pieteikuma iesniegšanas termiņš ir visnotaļ īs jo tad šie uzņēmumi bieži vien jūtas, ka viņi nepaspēja, viņam ir vēl grūtības rast partnerus, un varbūt tad e, institūcijas varētu tiem palīdzēt šai ziņā, izveidojot pārobežu projekts. Un vēl ir svarīgi tā tad e, šī saikne ar MVU un rūpniecības uzņēmumiem. Un tad šai saiknei tālāk ir jāizpaužas eh, produktos un izaugsmē. Un mums ir jānodrošina, lai šādi tiktu gūt labums no šīs pētniecības pamatarlo programmas. Tas arī viss no manas puses. Paldies, Džeims Lūdzu. Liels paldies, saka Džeims. Eh, sākumā Heglun kungs jau te pieminēja to lietu. Septītajā punktā runa par vienkāršošanu, un šure komitejā mēs jau to pieminējām par to, ka uh, tīmekļa vietnē bija 30 tūkstoši zinātnieku pētnieku, kuri negribēja, kuri atteicās, ka turpmāk viņu vārds tur tiktu minēts, jo viņi negrib, ka viņus traucē ar dažādiem jautājumiem. Galo kundze ar uz to norādīja, ka daudzas lietas ir darāmas vienkāršojot. Un te tā frāze par to mēs varētu um, pātrināt strīdu atrisināšanas mehānismu. Jo tā ir, ka te ir tūkstošiem uh, pētnieku, kur negrib būt daļa no šī procesa, tad komisija jādara viss, kas ir tās uh, spēkos, lai uh, lai ar šādu situāciju neatkārtotos un lai tā mācība tiek iekļaut arī 8. pētniecības pamatprogrammā. Paldies, turpina priekšsādātājs. Paldies, Džeims. Kā jau sacīja referents, šis, šī tēma ir ļoti svarīga. 2020. gada stratēģijas eh, veiksmei un astotajai pētniecības pamatprogrammai tātad eh, jāsāk ar to, ka tiek izvērtāta septītā pašreizējā pētniecības pamatprogramma. Iespējams, ka es iesniegšu grozījumu, lai sacītu, ka Francijas gadījumā Eiropas Savienības pētniecības pamatprogrammas neliela daļa attiecas uz eh, Francijas pētniecības un rūpniecības projektiem. Tas darbojas diezgan labi. Taču nacionālais projekts ir četreiz, piecreiz lielāks, un daudzās valstīs Eiropā šī proporcija varētu būt vēl lielāka. Un vēl ar vienu Francijas gadījumā ir arhaistiska situācija. Valsts un privātie un rūpniecības uzņēmumi savā starpā nesazinās, un visi ļoti konstruktīvie uh, Eh, centieni, kas tika īstenoti, izmantojot septītās pētniecības pamatprogrammu ar mērķi, lai izstrādātāji un pētnieki, ražotāji savā starpā dibina kontaktus, kas tad nodrošinātu eh, attīstību, tomēr eh, nav panākuši savu mērķi. Tagad ir jāmēģina iedvest dzīvību uh, visās mūsu nacionālajās pētniecības pamatprogrammās. Un tāda ir arī Balzānī uh, kundzes ziņojuma virzība un jāraugās arī šo komitejā uz to, kā mēs varam izmantot septītās pētniecības pamatprogrammas budžetu kā paraugu, lai dalībvalsts tā varētu iedvesmoties un mācīties uh, sadarboties dažādas eh, iesaistītās puses sadarbotos un nodrošinātu uh, veiksmi kopienas līmenī. Paldies, referent kungs, vai jūs vēl gribējāt minēt kādus beigu vārdus, noslēgumu vārdus? Paldies priekšsēdātāji, paldies kolēģiem par komentāriem. Vēl es tikai gribētu sacīt, ka drīz vien būs atzinums par eh, astoto pētniecības pamatprogrammu Tad mēs vēl atgriezīsimies pie šīs tēmas. Mītin drīz, paldies. Ļoti labi turpina priekšsādātājs. Atgādināšu, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir 16. mārts 13. Budžeta komitejā par atzinumu mēs balsosim 31. martā. ITRES atbildīgā komiteja balsos visticamāk 12. 13. 13. sanāksmē un tad plenārsēdē pārredzams, ka balsojums būs maijā. Nu, līdz ar to paredzētajā laikā mēs eh, pārējām pie sestā darba kārtības punkta viedokļu apmaiņa ar priekšsēdētāju vietnieku Martīnes Martīnes. Sveicu jūs mūsu vidu ar eh, priekšsēdētāju Hanskeru Poteringu par Eiropas vēstures namu projektu finansēšanu. Esam pamo, pagodināti ka mūsu uzņēma uh, Elizejas uh, uh, pilī Francijā Poteringa kungu. Uh, Francijas prezidents pagodināja ar uh, goda nosaukumu. Ar goda leģiona ordeni, un tas arī norāda uz aliansu starp Franciju un Vāciju. Un uh, eh, Hanskers Poterings ir arī svarīga eh, šī projekta daļa, projekta par Eiropas vēstures nama, namu daļa. Un viņš ir eh, mūsu komitejā šodien. Vai Tripeles kundze grib izteikties tagad, vai varbūt es drīzāk gribētu ierosināt, lai mēs vispirms dodam vārdu projekta autoram, un pēc tam tad jūs varēsiet uzstāties, uzstās, uzstāties ar saviem komentāriem, jautājumiem. Šāds attēls manās rokās, vai jums visiem tāds ir, jautā priekšsēdētājs? Mums šeit nav video Bet nu nekas. Es nezinu, kas pirmais grāls izteikties. Hans Gerts, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, Alāna Lamasūra kungs. Man ir prieks būt pie jums šodien jūlijā es kļūšu jau 32 gadu darba stāža Eiropas parlaments, bet man nekad nav bijis tas eh, gods uh, runāt šajā svarīgajā komitejā. Tas ir pirmo reizi, un viss, kas notiek pirmo reizi, tas ir, tā ir, protams, unikāla pieredze. Es vēlētos sirsnīgi pateikties par laimes vēlējumiem, Lamasūra kunga laimes vēlējumiem Uh, par šo notikumu uh, Francijā. Bet, kad es ienācu telpā, tad es dzirdēju, ka tika runāts par arābu valstīm. Uh, un es braukšu tuvākajā laikā, trīs dienas palikšu uz, uh, uz Kairā, lai atbalstītu šo jauno reformu kustību. Uh, jo tas arī šis fakts attiecās uz to tēmu, par ko runāsim šodien, par Eiropas vēstures namu. Mēs runājam daudz par ekonomiku, par finansēm Eiropā, un mans iespējas ir tāds, ka tas būtiskais, kādēļ mēs esam apvienojušies šai kopīgajā Eiropā, tas netiek tik uh, katru dienu akcentēts. Mums proti ir kopīgas vērtības, un tieši cilvēkiem, jauniem cilvēkiem Eiropā ir pārāk maz zināms, ka Eiropā, kopējā Eiropā ir runa ne tikai par finansēm, bet tieši par vērtībām, kuras mūs vieno par cilvēka vērtībām, par e, tiesiskiem aspektiem un arī par mieru. Un ar šī vēstures nama būvniecību e, mēs vēlētos arī panākt, lai jauniem cilvēkiem būtu skaidrākas šīs vērtības. Un toreiz, kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, es jau teicu, ka mēs ka mums būtu jābūvē šāds Eiropas vēstures nams Uh, un bija arī ekspertu komisija, kura izstrādāja šī nāma koncepciju, un jums ir šie dokumenti. Un man, protams, ir ļoti svarīgi un īpaši priecājos, ka Mārtiņš Mārtiņš kungs arī šeit ir klāt. Mēs kopā sadarbojamies par šo uh, projektu. Uh, un tā tad uh, bija mums ekspertu komiteja. Uh, Eh, kur izteica savu viedokli vienā teikumā. Mēs vēlamies, lai visu paudžu zināšanas par Eiropu tiktu padziļināts, un līdz ar to tas būtu arī ieguldījums Eiropas nākotnē. Uh, Un šis Eiropas vēstures namā pašs galvenais tēmats būtu 20. gadsimta vēstura ar totalitāriem režīmiem, ar kariem, un tad arī līdz ar to perspektīvē, un kā tas tagad ir Eiropas apvienošana. Mēs esam arī izveidojuši uh, kuratoru padomi, uh, Uh, un Eiropas parlaments nodarbojās ar šo jautājumu. Uh, es esmu kuratoru padomas priekšsēdētājs un Martinēs kungs ir uh, vietnieks. Un tajā ir pārstāvētas gandrīz visas politiskās grupas, kuras ir Eiropas parlamentā arī zaļie un konservatīvie, Dajana Valis eh, liberāļu komitejas, un tad arī uh, kreisās uh, politiskās grupas, arī Damasūra kungs pie, piedar šīm šai koridoru padomei. Uh, mums ir zinātniskā valde, uh, un tās priekšsēdētājs ir uh, poļu vēsturnieks. Uh, viņš ir ļoti pazīstams uh, Eh, vēsturnieks, kā arī citi zinātnieki, kur piedalās šajā institūcijā. Mēs varam sniegt atbildes, bet eh, lūdzu negaidiet no mums atbildes, kas attiecās uz laiku 2018, 2020. Bet mēs vēlamies, protams, atbildēt uz jūsu jautājumiem un arī izteikt savu viedokli, savu pozīciju jo mēs vēlamies iziet cauri visai šai Eiropas parlamenta procedūrai, un arī Buzekungs lūdz šo rezervu 2,5 miljonus, lai parakstītu līgumu ar arhitektiem, lai tas tiktu iekļauts budžetā un tas mums tiktu atļauts. Arhitektu konkurss jau ir noticis. Piedalījās 26 arhitekti, pieteicās 12 tika pielaisti konkursam, un tad mēs izvēlējām divus priekšlikumus, projektus, un parlamentā tātad attiecīgā institūcija tad arī izšķīrās par labu arhitektu birojam Še Imorel. E Eh, kuri ir darbojušies arī eh, Parīzē pārbū, pils pārbūvē. Un um, arī mūsu zinātniskie līdzstrādie un uh, Vauk, Dājā Vaukvangālkundze. Uh, Mm, identificējot viņas kleitu šeit šajā telpā, es arī uh, norādīšu uz viņu. Viņa ir slovēniete un viņa arī darbojās mūsu komandā. Godātie kolēģi, protams, jums kā budžeta komitejas um, dalībniekiem interesē izmaksas. Uh, un es jums varu ar visu atbildību arī teikt, ka uh, mums ir nepieciešams 31 miljonus eiro Istmanā um, mm, ēkas uh, pārveidei. Jūs redzat, ka tā, tā atrodas Leopolda parkā. Tātad viss, kas atrodas ap šo ēku, tas tiks pārbūvēts un arī pati ēka. Mums ir skices, kuras jūs arī šeit saņēmāt. 21,4 miljoni mums, ir, mums būs nepieciešama izstādes šu uzturēšanai un arī iekšējam iekārtojumam. Un tātad šie 21,4 miljoni būs nepieciešami tieši muzeja ierīkošanai. 3 miljoni būs nepieciešami kolekcijas veidošanai Um, tad ir arī aptuvenie izdevumi uh, par uzturēšanu. Tie ir 6 līdz 7 miljoni. Uh, tam ir pieskaitīti arī, piemēram, ceļojošās izstādes, dažādu um, citu objektu izstādīšana, kuri tiek uh, uz laiku tikai aizdoti muzejam. Uh, bet eh, tur mums vēl nav pakalpojumu. Protams, ir arī informācijas punkta eh, ieviešana šajā muzejā, bet tas jau notiks sadarbībā ar eh, citiem Eiropas parlamenta dienestiem. Tad mums būs nepieciešami 18 uh, darbinieki un 18 tātad, uh, vadošie un 18 asistenti. Um, arī um, kādi termiņa līguma darbinieki. Uh, un tad, kad uh, būs šis lēmums, jau tad arī parlamenta prezidijs uh, jūs lūgs mm, tiks lūgts formālā veidā rakstiski uh, piekrist eh, šiem izdevumiem. Tātad Eiropas vēstures namam uh, ir eh, jābūt multimediālai telpai, izglītojošai telpai, lai radītu ieskatu Eiropas vēsturē. Protams, būs arī pastāvīgā izstāde 4000 kvadrātmetri un arī ceļojošās izstādes vai tātad izstādes uz laiku Uh, uz 800 kvadrātmetriem, lai mums būtu arī sadarbība ar citiem muzejiem, ar nacionālajām iestādēm citās uh, valstīs nacionālajā līmenī. Um, tad noslēgumā es zinu, ka man ir laiks ir tikai desmit minūtes. Tad godā tie kolēģi, cienījamās kolēģis Eiropas vēstures namam Uh, būtu jābūt daļai no modernas Eiropas parlamenta stratēģijas. Apmeklētājiem tas ir ļoti svarīgs aspekts, piemēram, informācijas centrs arī ir ļoti svarīgs. Uh, un šeit nepastāva uh, pretruns starp informācijas centrumu un vēstures namu jo informācijas centram ir jāsniedz informācija par to, kā darbojās Eiropas parlaments, uh, un šis vēstures nams savukārt uh, nodarbosies ar Eiropas vēsturi. Uh, Tātad arī ar jautājumiem, kāds bija mūsu ceļš un kāds būs mūsu ceļš nākotnē. Tātad apmeklētāju centru var apmeklēt um, atbraukušie apmeklētāji no nacionālajām valstīm, un eh, viņi tāpat arī apmeklēs šo vēstures nāmu. Eh, tas tiks iekļauts viņu apmeklējuma programmā. Eh, un tad, kad es redzu apmeklētājus, kuri iet cauri Eiropas parlamentam, viņi vēlās arī pakavēties kafetērijā Un eh, proti viņi um, um, vairs, viņiem vairs nevajadzēs pārvietoties tik daudz pa Eiropas parlamentu, bet gan tur arī šajā ēkā būs kafetērija. Un atļaujiet man nobeigumā arī teikt, kā tad būs ar finansējumu, kā, kāds būs finansējums no citām institūcijām. Uh, Un uh, mana pieredze 32 gados šeit, ja mēs šajā stadijā uh, būtu jau piesaistījuši ministru padomu un komisiju, tad šīs projekts netiktu atbalstīts. Mēs nesaņemtu atbildi no šīm institūcijām, un tādēļ Parlamenta prezidijs arī atbalstot politisko grupu priekšsēdētājiem, mēs to izvērsīsim par apmeklētāju programmas daļu, lai arī, piemēram, vērstos īpaši uz jauniešu auditoriju, lai tā kļūtu uh, par uh, svarīgu lietu Eiropas parlamentam un lai tā būtu moderna apmeklētāja stratēģija. Protams, mēs varam uh, padomāt uh, par to ne tikai es, bet arī uh, Mārtines, Mārtines kungs un Izabela Dirāna kundze um, piedalās šajā projektā. Un mums būtu, protams, uh, jāpārdomā, kas būs tad, kad šis vēstures nams jau būs at, eh, uzbūvēts un kādā veidā tas tiks eh, finansēts starp institucionāli. Tas ir nākotnes uzdevums, par kuru mums būtu jāpadomā. Bet man jāsaka no mūsu, no kuratora puses, Eh, mēs būsim caurskatāmi jebkurā sadaļā un sniegsim jums jebkuru informāciju, bet tomēr mēs uz visiem jautājumiem vēl šodien nevaram atbildēt, un es ceru, ka mums visām pusēm būs labā grība, lai šo projektu realizētu, jo runa ir par to, lai īpaši jauniem cilvēkiem uh, parādītu šīs mūsu uh, vērtības, un līdz ar to es arī lūgtu uh, lai šī 2,5 miljonu rezerva um, tiktu uh, paredzēta tieši šim projektam, lai mēs varētu parakstīt līgumu ar arhitektiem un lai mēs varētu šo projektu tālāk attīstīt. Es vēlos jums sirsnīgi pateikties par uh, manis uzklausīšanu. Uh, Un es eh, novēlu mums visiem ļoti labu sadarbību. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, dārgais Hans, Hansgert Poterinkungs, par šo ļoti skaidro prezentāciju un arī visi jūs izplatītie dokumenti kas nonākuši budžeta komitejas rīcībā ļoti skaidri. Jā, Mārtiņas kungs, došu vārdu arī jums. Lūgtu visiem izteikties īsi, jo pēc eh, īsa brīža mums jāsāk balsot. Jā, paldies. Es gribētu tikai piebilst dažus nelielus komentārus. Mm, tie varbūt būtu papildinoši un nedaudz atšķirīgi. Es uh, Uzskatu, ka izaicinājums, kas stājas priekšā muzejam, ir šāds. Uh, tas jau īpaši izpaužas tad, kad es dodos un par to runāju Spānijā. Te ir runa par brīnuma izcelšanu. Brīnums pārēja no vairāku gadsimtu ilgušā autoritārisma uz solidaritāti, no daudzu gadsimtu ilgušās brīvības uz um, nabadzības uz labklājību. Pārēj no kara neprāta uz miera saprātu. Un tas nenotiek pats par sevi. Tas bija brīnums, pie kura strādāja politiķi, kuri izpaudās tautu brīvā griba kas uzraudzīja arī politiķu darbu. Un mm, tagad ārzemēs izskan jaunas idejas par to, kas politika ir un kas ir politiķi. Šī tiešām mums ir lieliska iespēja parādīt cilvēkiem, ka politika un politiķi var īstenot šādus brīnumus, kurus nu pat pie, pieminēju. Un otra lieta ir šāda. Vai šis brīnums ir neatgriezenisks? Pie mums Briselē nāk daudz cilvēku, Un es priekšstādātā neuzskatu, ka šis brīnums ir kaut kas neapgāžams. Tas ir palaidis saknes, taču mums tas ir jāapzinās un mums arī ir jārūpējas, lai mēs to aizsargātu. Nav nekādu garantiju. Uh, tam, ka mēs nepievērsīsimies no saprāta atkal neprātam. Iespējams, ka tas izklausīsies pārsteidzoši, ka parlaments ir e, sācis šādu institīvu. Tā nav vienkārši iespējas izmantošana. Mēs par to spriedām jau 20 gadus. Un 15 no šiem 20 gadiem šī ideja tika uzskatīta par izgāzušos. Tieši tāpēc, ka bija pārāk daudz šo pavāru un pavāru savā starpā nevarēja vienoties. Un Eiropas parlaments atainoja to, pierādīja, ka tas ir pietiekoši visaptvaroša organizācija, lai panāktu konsensu un strādātu pie šī projekta. jo parlamenta mērķis nav šo Eiropas vēstures namu padarīt par kaut kādu Eiropas parlamenta spārnu. Mēs gribam šim projektam piešķirt pietiekošu neatkarību, savu finansējumu, kur tad eh, viņi paši pārvalda. Un tas manā skatījumā ir ļoti svarīgs punkts. Man šķiet, ka mūsu pienākums ir piedāvāt cilvēkiem šādu muzeju. Kad mēs šo muzeju radām, neaizmirstiet par galveno problēmu. Cik cilvēku dosies uz turieni? Kāda veida cilvēki tie būs? Eh, miljons cilvēku eh, stāvēja rindā, lai nokļūtu. De todos nuestros países miljonu cilvēku ir gatavi braukt šurp un, un skatīties uz šo muzeju, to apmeklēt. Ir arī valstis, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, bet eh, vēlas šo muzeju apmeklēt. Tas, piemēram, attiecas uz Ziemeļāfrikas valstīm, lai pierādītu sev to, ka tas, kas notic Eiropā, īstenojams arī citur. Mēs runājam par jauniešiem, visticamāk tie būs jaunieši, kas dosies šo muzeju Iespējams, arī vecāku gadagājumu cilvēki gribēs e, paraudzīties atpakaļ pagātnē notikumos, kas notikuši viņas dzīves laikā. Te vienmēr jādomā par šo integrācijas procesu, vienošanās procesu ar Vāciju, par valstīm, kuras agrāk pārvaldīja fašisms, tas attiec grieķiem, portugāļiem, spāņiem, taču šīs tautas tomēr spēja sasniegt progresu. Bija valsts, kurām bija tā privilēģija jau no paša sākuma iekļauties šai procesā, un citi cilvēki bija pretējā pusē un iekļāvās procesā vēlāk, un te ir runa arī par Centrāla Eiropa un, Aus, un Austruma Eiropa, arī šīm tautām bija jāpārvar totalitārismu režīms. Un viņi ir identificējušies tagad ar visu Eiropas Savienības projektu, un tāpēc viņi ir kļuvuši par Eiropas Savienības dalībvalsts tautām. Un tāpēc šis projekts ir ļoti svarīgs, šis muzejs ir vitāli svarīgs un es arī aicinu budžeta komiteju to atbalstīt. atbalstīt. Lūdzu, te nenogrimstiet detaļās. Pat arī kungs minēja, ka visa informācija jums ir pieejama. Neatgriezī, ne, nesāksim ne to uzdot jautājumus, uz kuriem nevar atbildēt. Atbildes uz tiem radīsies projektu procesa gaitā. Paldies, paldies priekšsēdētājs saka. E, Helga gribēja izteikties, vai jūs vēlties vispirms noklausīties kolēģis un tad izteikties vēlāk? Labi, tad vispirms kolēģi, pēc tam jūs. Nē, saka Tripels kundze. Labi, turpin priekšstādātājs tāds vārds jums. Jā, paldies priekšsēdātāji kungs un Peterīna kungs un Martīnes Martīnes kungs par jūsu paskaidrojumiem. E, es jums vēlos skaidri e, formulēt, kā vicepriekšsēdētāja, kultūras komitejas eh, vicepriekšsēdētāja. Mani nav jāpārliecina par šīs ēkas ideju. Es domāju, ka, lai mums būtu šīs vēstures nams, tas ir ļoti būtiski svarīgi un, protams, arī vēlami. Es arī uzskatu, ka veids, ka, eh, ka tiek ierīkota zinātnieku padome, eh, ka Tas veicinās arī šīs ēkas pareizes koncepcijas izveidošanu un sasaisti arī ar citiem muzejiem uh, eh, Rietum Eiropā, Dienvīdu un Austrum Eiropā. Eh, ka līdz ar to eh, tiks eh, saprasts arī, cik daudzveidīgas ir šīs dažādās Eiropas vēstures. Jā, es, protams, neesmu pret šo ideju, bet šeit mēs atrodamies budžeta komitejā, un man mums būtu jāsaka arī pavisam skaidri, mums ir izteikts prasības, kādas ir nepieciešama. Uh, Eiropas parlamentam uh, un budžeta palielinājumi Lisabonas līguma ietvarā, piemēram, ir arī, uh, ir arī nepieciešami, bet mums ir arī jāparāda pilsoņiem, uh, ka mums ir jāiebrobežo savi izdevumi, lai mēs vienkārši būtu ticami. Un e, mēs sākām e, diskuti, diskusiju e, par tēmu konsolidācija. Es vēlētos to, lai jūs uztvērtu nopietni. Un eh, mums ir jāizsaka priekšlikumi, kur notiks šī konsolidācija. Mēs nevaram runāt tikai par to, kur vairāk un vairāk naudas tiks izdots. Un ja mēs runājam par budžetu, ja mēs iesakām šo projektu realizācijai, tad eh, droši vien mums ir eh, kaut kur līdzekļi jāietaupa citā pozīcijā jo tāda ir e, šī pašreizējā situācija. E, un tieši runājot par ēku politiku, Olmajer kundze e, komisijā arī teica, ka ir ļoti nepieciešams, lai mums būtu šis ilglaicīgais plāns ēku būvniecībā, lai tas būtu caurskatāms Un, eh, lai mēs runājot par jaunu ēku eh, būvniecību, lai būtu pilnīgi skaidrs, kā mēs to vēlamies eh, finansēt. Es pilnībā arī tā īsti nevaru saprast šo argumentu, ka mēs kā parlaments, mēs būsim atbildīgi par šo vēstures nāma projektu, ja tas ir tomēr kopīgs Eiropas projekts, tad es domāju, ka ne tikai mums, bet arī komisijai un padomei radīsies cilvēki, kuri šo projektu izpratīs. Tādēļ no sākuma it kā vieniem pašiem tikai piedalīties finansējumā un tikai tad pēc tam pārējos pārliecināt. Ja tas tomēr ir starp institūciju projekts, ja tas būtu starp institūciju projekts, tas būtu manā skatījumā daudz labāk. Man būtu detalizētāk jautājumi, kurus lūkšu atbildēt par loģistiku. Šie daudzie apmeklētāji, kur cerams, tad ieradīsies. Es vēlētos zināt, kur uh, būs autobusu pieturas, lai mums nerastos sastrēgumi. Uh, tad jautājums par transferu, tātad par šiem 2,5 miljoniem, uh, kādiem, kādām nepieciešamībām tie tiks izmantot, lai mēs parakstītu līgumu ar arhitektiem. Vai tas jau ir samaksāts šie, kas mums dokumentos ir parādīts, tātad arhitektu darbam, šis iepriekšējais arhitektu darbs, vai tas ir iekļauts jau tas 2,5 miljonos? Un pēdējais jautājums, kāda ir attiecība. Jūs daļai jau to pieminējāt, bet tomēr es vēlējos vēl pārjautot. Tātad šī saistība ar kuratoriju, ko Peterina kungs ir priekšsēdētājs un šo zinātnieku padomi, kur, teiksim, tiek veidot šī politiskā virzība šim projektam. Paldies, ja jūs varētu to vēlreiz paskaidrot. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tiešām lūkšu kolēģis izteikties lakoniski. Salvadors Garīga lūdzu. Sí, presidente, muy brevemente. Jā, priekšsēdētāja kungs, izteikšos īsi. Manai grupai nav pārāk daudz iebildumu pa, saistībā ar šīs rezerves atbrīv, piešķiršanu, taču es varētu atbalstīt Tripels kundzes paustos jautājums, jo īpaši jautājums par to, vai 2,5 miljoni ir nepieciešama, lai parakstītu līgumu ar arhitektu, un vienlaiks bija arī pieejama cita informācija, saskaņā ar kuru, lai lai savastu kārtībā šo nāmu, mums būs nepieciešams 21 miljons eiro. Šķiet, ka arhitekta izdevumi ir 10% no projekta izmaksām. Varbūt, ka mums varētu sīkāk sniegt informāciju. Peteringa kungs vai arī. Uh, Eiropas Tautas partijas biroja pārstāvis varētu sniegt paskaidrojums. Un uh, runājot par citiem tehniskajiem aspektiem, Trīpels kundze jau uzdeva dažs pamatjautājums. Vēl ar vien mani māca šaubas par šo projektu. Viens no iemesliem komisija, eh, kom, kopienas budžetam bija. Uh, finansēt kopējos projekts. Tāpēc es nesaprotu, kā citas iestādes vai Beļģijas eh, valdība vai Briseles valdība ir paredzējušas finansēt šo projektu, kas nāks par labu visiem. Budžetā ir paredzēts finansējums galvenajām uh, Eiropas aktivitātēm, es nevaru paredzēt, nu, iedomāties lielāku, svarīgāku Eiropas aktivitāti par šo Eiropas vēstures namu. Tāpēc es nesaprotu, kāpēc citi negrib uh, dalīties izmaksās par šo projektu. Paldies! Saka priekšstādātājs, tagad ir 11, uh, un mums, vajag, mums jābalso 11. Eh, Pusdus cilvēki vēl grib izteikties, taču es gribētu jums lūgt nerunāt ilgāk par vienu minūtu. Gorans Ferms. Paldies priekšstādātāji. Paldies par lielisko prezentāciju. Pateicos arī par eh, dokumentiem, kas pamato šo līdzekļu pārvietojumu. Mēs uzdevām vairākus jautājumus, mēs saņēmām arī labas atbildes uz tiem. Mēs tagad zinām daudz vairāk nekā agrāk. Tā nav budžeta komitejas kompetence, taču man ir personīgs eh, komentārs. Manāk skatījumā tas ir labs projekts, īpaši ņemot vērā to, ko jūs sakāt dokumentā, ka jūs esat paredzējuši pievērst uzmanību Eiropas vēsturē pēc otrā pasaules kara, jo citādi projekts būtu pārāk plašs. Eiropas parlaments varētu atbalstīt šo projektu, tāpēc, ka te būtībā ir runa par Eiropas Savienības integrāciju, Eiropas Savienības iestādēm, bet nu, tas ir tāds personīgs komentārs no manas puses. Taču vēl es gribētu sacīt, ka manā skatījumā laba ideja ir pārskatīt šo apmeklētāju stratēģiju. Tas arī būtu svarīgs jautājums, kaut arī man arī ir jautājumi tādi, kāds uzdeva Tripelskundze par loģistiku. Uh, Tomēr pastāv vēl citi jautājumi, uz kuriem jāsniedz atbildi. Tripels kundze minēja vienu par uh, kopīgo finansējumu partneriem un starpinstitūciju institūciju pieeju. Man ir vēl viens jautājums. Orģinālajā ekspertu komitejas ziņojumā bija minēts, ka jābūt neatkarīgai atsevišķai iestādei. Varbūt jūs varētu paskaidrot, kas ar to domāts atsevišķi neatkarīga iestāde. Vai tas nozīmē, ka tā nebūs Eiropas parlamenta organizācija, bet tomēr būtu labi, ka jūs sniegtu īsāk, paska skaidrāk paskaidrojumu. Un vēl ir ļoti svarīgi norādīt uz to, kāda ir lēmuma pieņemšanas procedūra, tāpēc, ka šis ir tāds uh, diskutabls projekts, jūs, protams, zināt, taupības pasākums, ka mums ir uh, ierobežojumi 1% pieauguma. Fernandes kungs arī minēja, ka nebūs nekāda palielinājuma Eiropas parlamenta budžetam, un līdz ar to situācija ir pietiekoši sarežģīta. Mums ir jāgūst uh, izpratni par to, kāds ir pieņ, lēmumu pieņemšanas process. Piemēram, par šo līdzekļu pārvietojumu, vai mēs pieņemam šo galējo politisko lēmumu, vai tas būs vienkārši līdzekļu pārvietojums, vai mums ir jābūt oficiālākai iesaistēji šajā projektā. Tas ir ļoti svarīgi. Pirms mēs saņemam atbildes uz šiem jautājumiem, man šķiet mūsu grupa pieprasīs atlikšanu ne uz ilgu laiku. Mēs saprotam, ka uz dažiem jautājumiem nevar tūlīt sniegt atbildi. Tomēr mēs, tomēr vismaz jautājums par lēmumu pieņemšanu, procedūru, par, eh, par, šo, par šīm izbūves izmaksām ir šiem jautājumiem jāatbilst tagad. Jā, tie, uz tiem jāsniedz atbildi tagad. Portaša kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Izteikšos vienā minūtē. Man patīk šī muzeja ideja Man arī patīk tas, ko šeit dzirdēju par ārējo šīs vietas arhitektūru. Man šķiet, muzejs mums ir nepieciešams. Un arī šīs dokumentā minētās izmaksas ir. Ir smieklīgas, jo vēl ar vienu ir citas metodas, kā ietaupīt naudu, lai ietaupītu nā, izdevums nākotnē. Es pilnīgi piekrītu tam, ko sacīja Helga Trupela, mums jāsāk ar to, ka mēs taupām naudu kaut kur citur, bet šī investīcija, šīs investīcijas pamatots. Un Garīgas kungs eh, arī izteicās līdzīgi. Portugālē arhitektūras birojas prasīja apmēram 8-9% no kopīgām izmaksām. 2,5 miljoni eiro ja kopīgās investīcijas ir 21 miljons, ir milzīga daļa no šīs summas. Tas ir jautājums, kas šeit jau izskanēja, un es vēlreiz gribētu to izdot. Lielas paldies! Paldies! Priekšsēdētājs turpina, mēs uh, paliekam pie Portugāles. Fernandeša kungs turpina. Eh, um, sirsnīgi pateicos priekšsēdētāju kungs. Um, šis tēmāts jau tika diskutēts Uh, un šīs izmaksas jau ir 2011. gada budžetā, tātad 52 uh, miljoni kopskaitā par šo vēstures nāmu, um, un Petering kungam un Martines kungam vēlējos pateikties par informāciju. Informācija mums ir skaidra. Jā, protams, nav iespējams pārspriest visu detalizēti, Un mēs uzskatām, ka eh, mēs to varam pieņemt. Tas taču jau ir nolēmts, eh, problē, projekts jau ir, eh, tā teikt, par to ir jau runāts, un tas tiks realizēts. Protams, mums ir jāatrod finanšu līdzekli, lai, tas, lai šis projekts darbotos. E, protams, mums ir arī jāņem vērā ietaupījumi, kurus mums ir jāveic, un es domāju, ka pēc tam mēs to analizēsim. Es, man šķiet, mums nav jādiskutē par to, kas jau ir nolēmts, e, jo tā, ja, tas jau ir iekļauts 2011. gada budžetā. Paldies! Paldies, ārkārtas kolēģe Olmājera kundze! Pirms viņa izteicās, gribu. Uh, Eh, sveikt mūsu vidū Ingu Grēsli. Eh, mēs viņu sveicam dzimšanas dienā, saka priekšstādātājs. Dzimšanas diena bija vakar, turpina priekšstādātājs, bet, nu, mēs viņu satiekam tikai šodien. Monika Olmajer, lūdzu. Jā, eh, priekšstādātājs kungs. Uh Eiropas parlamentārietim ir kaut kas īpašs, ja 50. dzimšanas dienu var pavani, pavadīt ar budžeta pārspriešanu, tā ir pat tiesām. Um, nu jā, tas bija ironiski domāts, man būtu jāsaņem kāda kompensācija. Bet par vēstures ēku. Um, laime mums šie skaitļi vēl būtu skaidrāki, jo man šķiet, ka mums tomēr ir nepareizi uh, cipari. Tad 31 biljons būs par eh, remontu un izbūvi. 2008. gadā budžeta komitejā mēs uh, atļāvām par 18,5 miljoniem izmangi uh, ēku pirkt. Un uh, tātad tas būs apmēram tā summa, klāt vēl nāk 13 miljoni. Un tas nozīmē, ka kopsumā būs 31 miljons. Vēl tam ir vēl kāds uh, dokuments, kur uh, ir runa par uh, tātad šīs ēkas iekārtojumu, par izstāžu veidošanu, uh, visas izmaksas, kas saistītas ar šo izstāžu veidošanu, ties, tie ir 21,4 miljoni, protams, arī biroja telpas. Uh, un tad uh, Mm, izstāžu veidošanai 12, 12 līdz 14 gadam 3 miljoni. Un es vēlētos jūs lūgt, eh, cienījamie kolēģi, eh, ka eh, mēs vienojamies tikai par arhitektūras izmaksām, par līdzekļu novirzīšanu uz arhitektūras izmaksām, lai mēs varētu šo virzī, virzīt procesu tālāk. Un ja mēs tagad jautāsim, vai tur var pieturēt autobusi, uh, tad mm, mēs arī čet, pēc četrām nedēļām tik daudz par autobusiem neuzzināsim. Es domāju, ka šādas tehniskas dabas jautājums, kurus, protams, vajadzētu mums noskaidrot, kur eh, notiks šī parkošanās un kā tas, kā tas vispār viss darbosies. Uh, Piemēram, mums ir tukša eh, bagāža zem mūsu ēkas, eh, tukša eh, autostāvvieta zem mūsu ēkas, un tur mēs varbūt varētu tos apmeklētāju autobusus arī novietot, bet es domāju, tas nav būtiski. Es domāju, ka šis projekts tātad ir pareizajā uh, laikā, bet jāsaka, vienmēr, protams, ir svarīgāki uzdevumi, sociāli uzdevumi, ekonomiskie uzdevumi, un tāpēc mēs nekad nevarēsim teikt, ka jā, šis projekts par, par vēstures ēku ir īstajā laikā. Un, un mums ir jāplāno tālāk, pēc tam arī šīs izmaksas, arī attiecībā uz komisiju, eh, vai mēs to arī ņemsim savā laivā vai nē. Šeit eh, runājot ar komisiju un eh, visus apjautāt, es domāju, ka šis projekts tad beigās nebūs realizējams vai arī tiks nobīdīts uz kādu ļoti attālu termiņu, ka arī to, ka visas valstis piekritīs šīs ēkas celtniecībai. Varbūt komisija var ātrāk pierunāt, eh, bet eh, mums nevajadzētu darīt atkarīgi šo līdzekļu novirzīšanu no šīm lēmumiem. Tātad 31 miljons ir arhitektūras izmaksas. Tas atbilst pilnīgi tam, kas ir arī, piemēram, mūsu uh, valstī. Un, ja es skatos uz ekonomisko krīzi, tad investīcija uh, būtu tomēr arī pozitīva Beļģijas valstī. Um, man pēdējais teikums atvainojos. Un es uh, vēlētos, lai mēs šo uh, līdzekļu uh, novirzi apstiprinām un nākošajā pusgadā runājam vēl detalizētāk. Paldies! Vladimir, pavisam īsi. Uh, Paldies eh, referentei. Arī runājot par budžetu 2010. gadam, arī tad mēs vienojamies, ka šī investīcija ir laba un ka man nebija šābu, ka šī investīcija arī būs uh, mēs gribējām, lai mums būtu mūsu, uz mūsu galda visi cipari, un e, šodien es šos dažus ciparus ieredzē, redzēju, un es domāju, ka mums būtu jāvienojās par nākotni, mums būtu jāveido plāns, kad mēs saņemsim pilnīgu informāciju. Jo kādreiz jau mums vajadzēs darbināt e, šo trīs stūri, tātad informācijas centra Eiropas parlamentā un šo ēku. E, piemēram, mums būs jāvienojās, vai arī mēs nedēļas nogalē šo ēku izmantojam, un mums ir, būs jāvienojās par to, vai būs e, pastāvīgās izstādes, vai arī tās būs ceļojošās izstādes. Uh, Mhm. Nākotnes aktivitātes mums būs jāmaina, proti, ja mēs mainīsim šīs ekspozīcijas, tad, eh, protams, tas arī izmaksā naudu, un šos skaitļus mums vajadzētu redzēt. Tas tā nevar uh, palikt, eh, ka mēs tikai pēc uh, šīs līdzekļu novirzīšanas uh, pieņemšanas lēmumu atkal kaut kādus skaitļus saņemam tikai pa porcijām. Uh, Es domāju, ka arī Briseles pilsētai e, tas būtu labi, e, jo vēl vairāk turistu varēs e, to apmeklēt. Un mums būs tā priekšrocība, ka mēs pirmie esam šo lēmumu pieņēmuši. Paldies! Andrēsens konservārs, paldies priekšsēdētāji! Es vēlētos vispirms noskaidrot, kam šī ēka piederēs kam tā pieder. Man ir jāsaprot, vai ir šeit kādi nomas izdevumi, pat ja šī ēka pieder komisijai. Tātad es gribētu saņemt atbildu šo jautājumu. Tāpat jūs, Poterinkungs, norādījāt, ka mums uh, izmaksas pat līdz darbības uzsākšanai būs aptuveni 60 miljoni. Uh, bet nekas nav teikts par ikdienas uh, darbības izdevumiem. Un pat ja Holmajers kundze arī lūdz mums uh, apstiprināt pārvietojumu, lai samaksātu arhitektu honorārus, es iebilstu pret šādu pieeju. Šeit nav nekāda pamatojuma šādiem izdevumiem, pat ja šeit tiek izmantoti uh, ietaupītie līdzekļi. Par vēsturi mēs varam lasīt grāmatās un daudzos muzejos Eiropā mēs varam iepazīties ar Eiropas vēsturi. Kādēļ mums ir nepieciešams šāds Eiropas vēstures nams, it īpaši tagad krīzes apstākļos tas būtu ļoti aizvainojoši Eiropas pilsoņiem, kas pārdzīvo krīzi, kam ir jāsamierinās ar uh, līdzekļu samazinājumiem dalībvalstu budžetos, ja mēs tagad pieņemtu šādu lēmumu. Ja Eiropas parlaments pieņemtu šādu lēmumu bez komisijas un padomes uh, atbalsta, es nezinu, vai tas būtu labi. Es domāju, ka vispirms tas mums būtu jāpanāk vispirms, un mūsu grupa neatbalstīs šādu līdzekļu pārvietojumu, jebkādā veidā Eiropas vēstures nam projektam. Un tagad jūta hauga. Jā, paldies. Eh, tātad eh, komisiju un padomu mēs eh, neiesaistīsim sākuma posmā, jo mēs jau zinām, kā ir ar padomu sadarboties, kad mums nepieciešams kādi kompromisi. Tātad rokas prom no padomas. Bet mans lūgums šī vilcināšanās ar šo projektu Runa šeit ir patiešām ne par koncepciju, bet gan par uh, budžeta komitejas darbu. Um, proti mums ir jāzina, uz ko mēs parakstāmies, tātad uz um, ikgadējiem izdevumiem. Um, sastajā lapusē mēs pirmo reizi redzam šos tekošos izdevumus, tātad, kas attiecās uz tehnisko um, iekārtojumu. Tur mēs esam 2,9 miljonu eiro Bet runājot par personālu, mēs neko nezinām. Tur gan ir uzskaitītas pozīcijas, bet nav teikts, kādi ir tie griesti šīm pozīcijām man vajadzētu tādu skaidru priekšstatu katrā gadījumā budžeta cilvēkiem būtu ļoti svarīgi un uh, vienkāršāka, tad pateikt, jā, ja šie skaitļi būtu redzami. No. Nu. Labi, godātie kolēģi, mēs konstatējam, ka debatas ir ļoti uh, aktīvas un piesātinātas, ir daudz jautājumu, bet man diemžēl šīs debatas tagad ir jāpārtrauc, jo mums ir paredzēts svarīgs balsojums, mēs nevaram atlikt to un mūsu lēmums ir svarīgs uh, nākošās nedēļas plenārsēdes norisei. Es gribētu tagad uh, runātājiem teikt, ka parlaments savā plenārsēdē un arī mūsu budžeta komiteja sākotnēji ir atbalstījis uh, šo lēmumu par Eiropas vēstures nama izveidošanu, izņemot Jensens kundzes grupu, protams. Šo parla eh, projektu ir ierosinājis Eiropas parlaments, parlaments ir nolēms to finansēt. Tas ir izlēmts. Un tagad mums budžeta komitejā būs jāpieņem divi lēmumi mūsu līmenī. Vissteidzamākais lēmums ir par to, ka ir jāatbrīvo 2,5 miljonu rezerve. Tas, šis uh, finansējums ir paredzēts 2011. gada budžetā, bet uh, ir iekļauts rezervē. Uh, tas ir saistīts ar uh, ēkas uh, pārveidošanas izdevumiem. Nākošais lēmums, kā to precizēja Fernandes kungs. Sadarbībā ar biroju mums ir jāvienojas par 2012. gada budžetā iekļaujamo finansējumu saskaņā ar tāmēm un prognozēm. Un man ir jautājums mūsu referentei. Mēs konstatējam, ka dažas grupas, to skaitā sociālisti, vēlas papildu informāciju saņemt, pirms mēs varam balsot par līdzekļu pārvietojumu. Ja ir nepieciešams papildu informāciju gūt, pirms mēs uh, varam balsot par šo priekšlikumu, tad es ierosinātu atlikt balsojumu uh, Es konstatēju, ka neviens neiebilst pret šo līdzekļu pārvietojumu, bet dažiem ir nepieciešama papildu informācija, lai varētu atbalstīt šādu lēmumu. Līdz ar to ierosinu atlikt balstojumu par līdzekļu pārvietojumu uz nākošo mūsu sanāksmi, proti 15. mārtu, un līdz tam brīdim mūsu referentam kopā ar Eh, šo darba grupu un kopā ar Fernandešu kungu un Holmajeras kundzi un ar Helgu uh, būtu jāprecizē atbildes uz tiem jautājumiem, kas skar līdzekļu pārvietojumu jo eh, kolēģi uzdeva daudzus jautājumus, daži jautājumi ir par ilgtermiņa attīstību, par ēku, tik tālu jau mēs neesam vēl tikuši, bet tā tad dažiem deputātiem ir nepieciešams atbildes uz viņu jautājumiem, pirms viņi var lemt par līdzekļu pārvietojumu. Tā tad eh, budžeta komitejas trīs pārstāvjiem tūlīt būtu jāsazinās ar eh, šā projekta iniciatoriem un veid, virzītājiem un uh, tad mums līdz nākošai sanāksmē, līdz 15. martam, ir jābūt gataviem balsot par šo jautājumu. Un uh, mēs arī tad varētu precizēt uh, nostāju par 12. 12. gada budžetu. Jā, tehniska norāde. Tā tad vēl būs atsevišķa pozīcijas priekšā stādīšana. Tas vēl būs bez tās līdzekļu pārviet lietošanas, jo vēl eh, līdz ar šīm izmaksām pilnais eh, projekts vēl nav. Jā, jā, prot, protams, saka priekšsēdētājs. Helga, vai šis risinājums jums ir pieņemams? Priekšsēdētāja kungs, jā, es uzskatu, ka tas ir pareizi, jo mums nav eh, laika, bet mums vēl ir daudzi jautājumi, un tādēļ mēs mēģināsim noskaidrot šos jautājumus. Mēs to darīsim līdz marta beigām. Donc, vous voyez... Labi, jūs redzat, priekšsēdētāji kungs, kāds ir mūsu noskaņojums. Mums ir tāda ļoti uh, delikāta situācija. Šobrīd mums jāpārtrauc debates un uh, jāsāk balsot, un jūs katrā gadījumā fiziski arī nespējat uz visiem jautājumiem šobrīd atbildēt. Jūs konstatēja tomēr, un tas ir ļoti būtiski, ka budžeta komiteja politiski atbalsta šādu lēmumu. Mēs visi uzskatām, ka tas ir mūsu pienākums pieņemt šādu lēmumu, jums palīdzēt. Ja ir kādi jautājumi, kas ir precizējami, tad to darīsim, un pēc 15. 15. martā tad mēs balsosim par līdzekļu pārvietojumu lai mēs varam jau sākt strādāt no 2011. gada. Tā tad tāda ir mūsu rīcības programma šajā jautājumā. Tagad varam pāriet pie balsošanas, un es ierosinu sākt ar. Ar 15. darba kārtības punktu, proti ar mūsu kolēģi Fernandeša ziņojumu. Mums pagājušajā sanāksmē notika debates, visi ir saņēmuši balsošanas sarakstus. Es arī lūdzu pārbaudīt, vai nav ne tautas partijas grupai, ne zaļo grupai pārāk daudz balsotāju, jo patiesībā jau tikai tautas partijas grupa strādā šai komitejā. Jā. Un es tikai gribētu zināt, vai man pašām ir tiesības balsot vai nē. Vai viss ir gatavi balsošanai? Pirmais grozījums G apsvērumā. Alvāro kungs. Kas ir par? Paldies, pret, atturas, vienbalsīgi pieņēmts. Otrais grozījums, kas par? Pret, Andriesens kundze pret atturas pieņemts. Trešais Alvaro referents ir pret. Kas ir par? Tagad jāskaita. Turiet rokas paceltas. Četrpadsmit. Kas pret? Vai es drīkstu balsot, saka priekšsēdētājs. 15. 16. Jūs arī esat pret. Līdz ar to jūsu balss ir izšķirošā un vienkārši komentārs. Kundze, es tiešām apsveicu jūsu politisko drosmu. Ceturtais grozījums, kas par? Atkal jāskaita. Mums, mūsu rīcībā ir arī elektroniskās balsošanas iekārta, vai visiem ir līdz balsošanas kartītes. Šajā balsojumā mēs vēl skaitīsim pa vecām balsis. Bon, alors, euh, lever, lever les... Lūdzu, celiet rokas tie, kuri ir par Džeimsa Ellisa grozījumu. Septiņpadsmit. Kas ir pret? Monika nebalso. Astoņpadsmit. Jā. Inge uzvar šai balsojumā, kas atturas noraidīts grozījums. Vogan grozījums, kas ir par, kas pret? atturas pieņemts. Sestais referents ir par, kas par. Paldies pret. Divi pret, atturas pieņemts. Septītais Alvaro grozījums referents par, kas par. Pret. Neviens atturas. Viens atturas pieņemts attiecībā uz astoto grozījumu ir mutisks Alvāro grozījums. Paldies, priekšsēdētāji, es atvainojos, ka mums jāstrādā ar mutiskiem grozījumiem, bet mana grupa atradās uh, Kopenhāgenā sanāksmē, mums nebija ēnu referenčai jautājumā, un tādēļ tā mums jārīkojas. Trešā punktā ir neliels grozījums, kur ir runa par labas pārvaldības principiem un finanšu regulas 27. pāntu. Atbildība šeit nav konkrēti minēta, un tādēļ mēs runājam par atbildības garu. Es ceru, ka šis uh, skaidrojums būs pieņēmams, jo 27. punktā atbildība nebija iekļauta, un tādēļ es domāju, ka mums ir jārunā par atbildības garu. Es domāju, ka tas nevienam neradīs iebildumus. Paldies! Es saprotu, skatoties uz to, ka referents maida, tātad viņš atbalsta šo grozījumu. Līdz ar to balsojam par mutisko grozījumu, kas par pret neviens atturas, ne, neaturas neviens vienbalsīgi atbalstīts Alvāro kunga garā šis grozījums. Mm. Piektais grozījums to referents neatbalsta. Kas par? Devītais grozījums, jā. Uh, pret ir vairākums, atturas, neviens neatturas kreisie palā, paliek mazākumā. Desmitais grozījums referents ir pret. Kas ir par? Pret. Daudzi atturas, viens atturas, aptuveni ar tādu pašu vairākumu norādīts kā iepriekšējais grozījums. 11. grozījums, Alvāro grozījums paliek spēkā, jo 10. Eh, ir noraidīts. Kas ir par? Balsojam elektroniski tagad. Sākam balsot. balsojam, un man ir tiesības balsot. Jā, un es balsoju pats nepareizi, saka priekšsēdētājs. Jums nav līdzi balsošanas kartītes, un jūs esat par? Beidzam balsot. 18 pār, plus vēl viens, 16 uh, pret grozījums ir pieņemts. 13. grozījums. Nē, es atvainojos. Jā, mēs nobalsojām par, nē, mēs nobalsojām par 11. grozījumu. Tagad balsosim par 12. grozījumu. Referents ir pret. Kas ir par? Pret. Vairokums ir pret, atturas noraidīts. 13. grozījums referents par. Kas par? Kas pret? Neviens atturas vienbalsīgi pieņemts. 14. grozījums referents ir par. Kas ir par? Daudzi, kas pret. Alvaro kungs un daži citi. Ļoti labi, tā ir demokrātija. Atturās pieņemts. 15. grozījums ir atsaukts. 16. grozījums referents ir par. Kas ir par? Paldies. Kas pret? Paldies! Helga arī ir pret. Labi, atturas. Par spīti Elgas balsojumam šis grozījums ir pieņemts. 17. grozījums, kas ir savietojams ar 16. grozījumu, referents ir par. Kas ir par? Paldies. Kas ir pret? Paldies. Atturas vienbalsīgi pieņemts. Atkal mums ir iesniegts mutiskais grozījums 18. grozījam pievienot uh, pārvietošanu un apmācību. Kas ir par? Pret. Atturas pieņemts vienbalsīgi. Tālāk ir A kompromisa grozījums, ko iesniedz referents. Vogenkungs vēlas uzstāties. Nē, jā. Ja? kolēģi, sākumā saņēma referenta iesniegto kompromisa grosim, bet pēc zināmām diskusijām mēs vienojāmies par citu kompromisa A redakciju, kas ir izdalīts kolēģiem. Un tā kā referents piekrīt, tad es ceru, ka kolēģi arī atbalstīs jauno A kompromisu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Alvāro kungs vēlētos uzstāties. Ah. Es domāju, runāšu angliski. Lielas paldies par šo izpratni un par jauno kompromisa grozījumu tekstu. Es domāju, ka te atainojas tas fakts, ka mums ir jārunā par šiem jautājumiem, jo es vēl ar vienu nesaprotu, kāpēc divas galvenās grupas uh, atbalstīja sekretāru, uh, sekretāru algas pieaugumu, bet tagad, kad ir runa par papildus uh, platību birojam, jo, ja jums ir vairāki asistenti, protams, jums ir liela, nepieciešams lielāks birojs, viņi iestājas pretotais nesaprota loģiku, jo te vispār nav nekādas konsistences. Uh, Bet eh, šis kompromiss būtībā ir mīkstināt iepriekšēju kompromisu versiju, un mana grupa to atbalsta. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs. Tas ir eh, balsojuma paskaidrojums. Tad balsojums ir pozitīvs. Tā, tad eh, balsojam par kompromisu A, kas ir par. Es saprotu, viss būtībā viss grupas pret Andersen grupa, Andersen dām atturs pieņemts. 20. grozījums referenci par. Kas ir par? Kas pret? Neviens atturs. Viens atturs. Helga atkal. Tad grozījums pieņemts. B kompromiss. Un C kompromiss no referenta puses. Tātad balsojam par to kopā. Kas ir par? Paldies. Pret. Andersenas kundzes, kundze atturs pieņems. 21., 23., 25., 28. un atkrīt 22. kas ir par? Liels entuziasms, pret neviens, atturas neviens. Tātad vienbalsīgi pieņems. Apsveicam Helga 24. grozījums, Alvaro referenci par, kas ir par, pret, paldies, Andreasen kundze, un vēl viens kungs, tātad trīs deputāti pret, neviens neaturas pieņemts. D kompromiss no referenta puses, kas ir par. Paldies pret. Viena persona pret, atturs, viena persona atturs, pieņemts. 26, 27 te bija iekļautā, pārējiem 29. grozījums maņkas. Grozījums, kas ir par? Paldies pret atturas vienbalsīgi pieņemts. Apsveicu Vladimir. 30. Vogena kunga grozījums ir atsaukts. 31. referents ir par. Pret. Viens, viena balss. Es atvainojos, trīs balss pret saka priekšsēdētājs. Un divas balss atturas. Pieņemts. 32. Vladimir grozījums. Referents ir par. Kas ir par? Paldies. Pret. Četras personas, četri deputāti pret, neviens neaturas, grozījums pieņems. 33. Čems Ēles grozījums ir divās daļās. Par pirmo daļu referents ir pret, kurš ir pār. Nav daudzi par, kas ir pret, plašs vairākums, tātad pirmā daļa tiek svītrota. Jā, Es gribētu nākt klajā ar mutisku grozījumu pirmai daļai, kas skanētu, ka ģenerāla sekretārātam ir jāiesniedz e, šis ziņojums līdz 2011. gada 31. jūnijam. Ko par to domā referents par šo uh, mutisko grozījumu, kas papildinātu otro daļu? Referents ir par. Tātad, kurš ir par šo šādu papildināto grozījumu? Paldies. Kas ir pret? viena balss pret atturas, viena balss atturas pieņemam otro daļu, kas šādi ir papildināta no Džeimsa puses. Tātad 34. portažs grozījums ir atsaukts, 35. grozījums nav atsaukts, taču referentam tas nepatīk, kas ir par 35. grozījumu. Portaškungs Andrejas Senes kundze savāda alianse tomēr vēl jau vairāk ievērojama. Labi, kas ir pret šo grozījumu? Paldies! Atturas grozījums noraidīts. 36. grozījums. Referents ir pār. Kas ir pār? Paldies! Pret! Atturas pieņemts. 37. grozījums. Referents ir pār. Kas ir pār? Paldies! Pret! Atturas pieņemts. 38. Alvāro kunga grozījums. Referents ir pret. Kas ir par? Daži, nedaudzi. Kas ir pret? Daudzi. Atturas. Noraidīts. 39. Vladimira Māņkas grozījums. Referents ir par. Kas ir par? Paldies. Pret. Liberāļi Taču viņi ir minoritāte, tad Vladimirs gūs pārsvaru. Atturs 40. grozījums, Alvāro grozījums referents par, kas ir par? Viegli redzams, kas ir pret, neviens atturas pieņems vienbalsīgi. Apsveicu Alvaro kungu priekšsēdētā vietnieku. 41. grozījumā iekļauts mutiskais grozījums kur nosaukums būtu European Added Value Assessment Unit. Referents ir pār. Kas ir pār? Paldies, pret. Paldies. Pieņems vienbalsīgi Deurkīsas kundze, 42. grozījums. Tas ir spāņu grūzvārds. Ak, tā esat jūs, kundze, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tātad senjora Deurkisa, 42. grozījums, tagad es saku mm, spāniski, saka priekšstādātājs. Referents ir pret. Kas ir par? Kas ir pret? Paldies, atturas. Vairākums ir pret, atvainojos. 43. grozījums. Referents ir par. Kas ir par? Ļoti labi, pret. ir tomēr dažas balss pret. Apturas ļoti labi. Šajā gadījumā grozījums ir pieņemts. 44. grozījums referents ir pret, kas ir pār. Paldies, pret. Vairākums pret. Apturas grozījums pieņemts. 45. Um, asistents labo. Jūs sacījāt, ka 44. pieņems, tas ir norādīts, jā. 45. grozījums referents ir pret, kas ir pār? Um, sociālisti, kas ir pret, būtībā visi citi, tā tad uh, arī norādīts 46. Tāpat situācija referents pret, kas ir pār? Tās pats vairākums pār, kas ir pret? Un tā pati opozīcija, kas ir daudzskaitlīgāk, tātad grozījums noraidīts. Un visbeidzot, Deur Kises kundz 47. grozījums referents ir pret, kas ir pār. Nedaudz vairāk cilvēki ir pār. Labi, tad balsosim elektroniski par šo grozījumu, lūdzu. Uh, sachant, ka uh, elle a sa carte. Eider a... Ah, tagad jums ir jūsu karte ļoti labi. Tad sākam balsot. Lūdzu, balsojiet tagad. Après, d'accord. Euh, le vote est clos. Beidzam balsot. 16 pār, 19 pret, grozījums noraidīts. Referenta kungs, vai jūs uh, eh, vēlties izteikties par galīgo grozījumu? Es gribētu nākt klajā ar tehnisku grozījumu. Man šķiet, ka man tas ir jādara. Uh, Par 23. grozīju te nav runa par 96 miljoniem eiro, bet par, te nav runa par 186 miljoniem, bet par 546 eh, miljoniem eiro. Nu, tā, tā ir tā tehniska kļūda. Nu jā, saka priekšstādātājs, tehniskas dabas kļūda, daži miljoni eiro šurpu vai turpu. Uh, Labi, tad galīgais balsojums, varbūt to arī mēs varētu īstenot elektroniski, ja? Labi. Sākam balsot. Votē, votē. Tout le monde a voté, le vote est clos. Beidzam balsot. Paldies. 34 par, 1 pret, 1 atturs. Apsveicu mūsu referentu. Nu, šis jautājums ir veiksmīgi noslēdzies. Un tagad turpina priekšsēdētājs. Point 16. 16. darba kārtības punkts. 16. un 17. mēs bijām paredzējuši balsot par to, taču došu vārdu mūsu referentais Sidonija, kas mums paskaidros, kāpēc viņa ierosina, lai mēs par to nebalsotu. Viena minūte. Koležanki, koledzi, sprava dotyči. Tātad attiecībā uz solidaritātes fondu, par kuru jau diskutējām mūsu iepriekšējā sarunā, e, proti Eiropas e, e, budžeta līdzekļu piešķiršanu plūdu sakarā. Un mans ziņojums, man šķiet, par manu ziņojumu šodien nevar balsot. Un es gribēju paskaidrot, kādēļ. Mums tika teikts, ka dažas no dalību valstīm nevēlas um, atbalstīt komisijas risinājumu, proti, ka izmaksu finansējumu no solidaritātes fonda uh, palielina dalību valstu iemaksas šajā fondā. Uh, Um, un um, man ļoti priecē, ka ir Ungārijas prezidentūra klāta, kura ļoti uh, cenšas tomēr arī padomē saskaņot šo jautājumu. Kādēļ situācija ir tik sarežģīta? Um, nav runa par to, ka šis fonds pats par sevi būtu slikts, bet proti šie tehniskie risinājumi un naudas atrašana, tā ir problēma. Līdz šim brīdim mēs vēl neesam uh, uzzinājuši koreper viedokli. Um, tai jau bija jābūt, tam jau bija jābūt pagājušajā nedēļā, bet Nu, bet eh, Ungārijas prezidentūra kopā ar Eiropas komisiju meklē risinājumus, par kuriem mums vēl nav zināms. Tādēļ mums eh, šobrīd nav par ko balsot. Bet eh, priekšsēdētāji kungs, es nezinu, vai to jūs arī paredzētu, ka mēs uzzinātu, ko ir Ungārijas prezidentūra darījusi, vai arī kas būtu sakāms Eiropas komisijai, lai mēs pēc iespējas ātrāk rastu risinājumu šīm solidaritātes fonda darbu uzsākšanai. Paldies referentē. Jūs ļoti skaidri izstāstījāt šo politisko situāciju un kā rakstīja šorīt viens žurnālists. Euh, euh, Tas ir tikai pirmais šērslis, par kuru uh, jādomā veselā virknē šēršu, kas vēl ir gaidāmi tuvākajā laikā, ņemot vērā padoms nostāju pagājušajā gadā. Mēs esam paredzējuši šo punktu ie, iekļaut 31. marta trilogu sanāksmē, un tāpēc varētu norisināties debats trilogā, un pamatojoties uz tām, mēs varētu izstrādāt savu budžeta komitejas nostāju. Labi, tātad šis jautājums ir izsmelts, un tas attiecas arī uz Bēges kunga ziņojumu 18. punkts. Zīvesaimniecības partnerattiecību noliekums, nolīgums ar Komoru salām. Alfonsī kunga atziņums, taču viņš nav klāt tagad. Viņš lūdz mums balsot par. Kas ir par šo nolīgumu ar Komoru salām? Paldies. Kas ir pret? Andrejā Senes kundze atturas, neviens neaturas. Tātad zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums ar Komoru salām ir pieņemts un sveicam Alfonsi kungu. Līdz ar to varam pāriet pie līdzekļu pārvietojuma jautājumiem. Eh, tagad Sidonijas ziņojums, kura ir vilsies par šo situāciju, lūdzu. Tas attiecas uz lielu summu, kā jau iepriekšējā sarunā esam diskutējuši. Uh, um, uh, tie ir uh, tiesu piespriestas kompensācijas uh, privātā firmā Sistra. Uh, bija diezgan skaidrs ziņojums, un es nezinu, vai tas ir saistībā ar mūsu debati budžeta komitejā, bet pēc šīs debatas uh, Eiropas komisija nolēma atsaukt uh, šo tiesas lēmumu uh, Nezinu, šī tiesvedība notiek ļoti ilgi, eh, tātad eh, tiesvedība notiek starp firmu un Eiropas komisiju attiecībā uz kompjūteru programmu un šīs programmas izmaiņām. Eh, patreiz mēs atrodamies posmā, kad komisija joprojām nepiekrīt tiesas lēmumam un uzskata, ka tiesas lēmums nesakrīt ar komisijas redzējumu, un uh, līdz ar to tā uh, nepiekrīt, bet tai tomēr ir jāmaksā, jo uh, tiesā ir zaudējusi. Un cik man zināms, tad ir arī uh, pārstāvis uh, no tulkojuma direktorāta kas attiecās uh, uz šo jautājumu. Tātad strīds starp firmu un Eiropas komisiju nav viennozīmīgs, jo komisija, uh, komisija netika informēta par tām uh, šaubām no firmas puses, kas attiecās uz Eiropas komisijas darbībām. Uh, un arī tad, kad eh, tika izsludināts konkurss, ehm, tad eh, tā nepiedalījās. Ehm, proti šos visus eh, iebildumus tā iesniedza vēlu. Ehm, bet Eiropas komisija no savas puses saka, ka ir centusies sadarboties ar šo firmu un ir bijusi konstruktīva kas attiecās uz šīm uh, pro, kompjūteru programmu izmaiņām, uh, bet uh, tiesa uh, tomēr nepiekrita Eiropas komisijas argumentācijai, bet piekrita gan uh, firmas argumentācijai. Uh, uh, līdz ar to summas uh, tika tomēr samazināts no tiesas puses, bet tomēr manā skatījumā tā ir pietiekoši liela, un šo līdzekļu izmaksu piespriedusi tiesa. Uh, Eh, procedūrās tas, tātad komisijas procedūrā notika izmaiņas šajā sakarā, un apelācija vēl būs, būs risinājums nākotnē. Un kom, Eiropas komisija vēl joprojām eh, saka, ka varētu būt tai labvēlīgs lēmums. Eh, bet no manas skatījuma es ieteiktu mm, šo līdzekļu pārvietojumu balsot piekristai. Un argumentācija, kur es saņēmu no tiesas, no Eiropas komisijas, eh, kas ir arī parādīts tiesvedības dokumentos, eh, arī uh, rāda skaidrību par to, ka katra no pusēm uzskatīja, ka tās pareizi rīkojās, bet uh, tomēr strīds tātad beidzās ar ko Eiropas komisijas zaudējumu. Līdz ar to arī ar Eiropas komisiju arī mm, mēģināja precizēt, ka, uh, un komisija teica, ka procedūras ir mainītas, lai nebūtu vieta šāda veida šaubām, jo eh, proti šie zaudējumi tomēr ir diezgan eh, lieli. Ja vēl jums būtu jautājumi, bet es iesaktu balsot par šo līdzekļu pārvietojumu. Paldies! Paldies, Portaškungs, lūdzu. Era só para fazer uma, uma pergunta. Jā, es vēlējos tikai uzdot jautājumu jo es nesapratu. Um, komisija uh, tā tad uh, vēl iesniegus apelāciju, bet kādēļ tad mums ir jāmaksā? To es nesaprotu. Uh, Jā, varbūt mēs lūgsim, lai komisijas pārstāvs atbild, vai Sidonija vēlas runāt. Jā, es, e, tātad šis tiesas spriedums, kā tas ir e, franču kultūrā, nunsas ponsīv, tas nozīmē līdz galīgai e, lietas izskaidrošanai ir jāiemaksā zināms unnas nauda. Jā, izvēl, iznākums būs labvēlīgs, tad šo naudu atmaksās. Paldies! Donc, je soumets au vote. La... Es lieku uz balsošanu mūsu referentes priekšlikumu atbalstīt šo līdzekļu pārvietojumu. Kas ir par? Paldies, kas ir pret? Uh, kas atturas? Neviens. Līdz ar to līdzekļu pārvietojums ir apstiprināts. Citi līdzekļu pārvietojumi ir tikai informācijā, jo balsojums notiks 15. martā. Līdz ar to varam pāriet pie citiem līdzekļu pārvietojumiem, kur atbildīgā ir Helga. Tātad par Eiropas ārējās rīcības dienestu un lūdzu Elga. Jā, paldies. Es sākšu ar revīzijas palātu. Revīzijas palātas ģenerāls sekretārs ir pārskatījis drošības pakalpojumu sniegšanu un risku šajā institūcijā un ir secināts, ka visefektīvākais uh, veids, uh, kā nodrošināt uh, apsardzi, ir uh, Uh, izmantot iekšējos resursus, līdz ar to uh, ir lausts līgums ar pakalpojumu sniedzēju un ir pieņemts neliels skaits uh, apsārdzes darbinieku. Un līdz ar to šeit ir runa par vairāk nekā 100 tūkstošiem eiro gadā. Ir uh, no 2000 11. gada martā šie, šie izdevumi tiks iekļauti 1400. līnijā, tas ir citi darbinieki, un līdz ar to 320 tūkstoši uh, ir jāpārvieto no līnijas 2026 uz 110 uh, 400. Uh, Paldies, saka priekšsēdētājs, kas ir pār, neviens nevēlas uzstāties. Paldies, kas ir pret. Viens pret, atturas. Līdz ar to līdzekļu pārvietojums ir apstiprināts. Nākošais pārvietojums. Šeit ir runa par ombuda izveidošanu ir lūgts viens AD pagai, pieci pagaidu amats pārvietots pastāvīgā amatā. Tas uh, palīdzētu novērst kadru mainību tādā svarīgā jomā kā juristi, lingvisti. Līdzinējā pieredze ir uh, apliecina, ka ir grūti saglabāt darbiniekus uh, šādā pagaidu amatā. Mums eh, bija pagājuši gadu iespēja apstie, apspriesties ar šiem uh, darbiniekiem, un mēs uzskatām, ka šāds lūgums ir pamatots un tas ir jāatbalsta. Paldies, jā, kategorija maiņa nav saistīta ar papildu izdevumiem, kas atbalsta šo pārvietojumu, paldies, kas pret, kas atturas pieņemts. Helga. Nākošais līdzekļu pārvietojuma pieprasījums parlaments C130 posteņi atbrīvot no rezerves. Šeit ir runa par 740 260 eiro no simtās uh, sadaļas. Un šeit ir runa par 740 tūkstošiem 26 eiro, ko administrācija lūdz pagājušā gada budžeta procedūrā. Parlaments ir lūdzis papildu informāciju par šo amatu izmantošanu. Mēs esam saņēmuši informāciju, bet tikai ļoti nesen, un tādēļ es uh, norādītu, ka mums ir nepieciešams laiks, lai iepazītos ar šo informāciju, jo tā ir iesniegta ar lielu novēlošanos, un tādēļ es aicinātu atlikt lēmumu pieņemšanu uz vēlāku laiku, referents kundze. Es uh, piekrītu jums, un ja uzskatāt, ka jums nav pietiekam daudz informācijas, tad mēs darīsim tāpat, kā tas bija Eiropas vēstures nama gadījumā pār, atliksim balsošanu uz citu reizi. Un mums paliek vēl So it's um, the assistance. C3, tātad šeit ir asistentu finansējums. Mēs lūdzām 30 miljonus 200 tūkstoši eiro ap apropriāciju atbrīvošanu no pirmās uh, sadaļas rezerves parlamenta asistentiem saskaņā ar informāciju par uh, parlamenta asistentu atalgojumu. Šeit ir uh, runa par atalgojumu palielināšanu 1500 eiro apmērā katram deputātam mēnesi. Uh, Tā nav pirmā reize, kad mēs par šo diezgan sarežģīto jautājumu diskutējam. Jūs noteikti jau zināt, ka es sākotnēji uh, uh, runāju par to, ka šeit saskaņā ar Lisabonas līgumu ir jaunas kompetences un piešķirt jaunas darba apjoms, bet, kā jūs zinat, man vienmēr ir bijušas šaubas, un mēs nevien, nevienmēr esmu atbalstījuši šo otro posmu Un mēs esam saņēmuši informāciju, ka tikai 70 jauni asistenti ir pieņemti darbā. Un tādēļ mums ir arī lielas šaubas, vai tiešām tas viss ir nepieciešams. Un tagad mēs atgriežamies pie eh, debatēm, kas mums bija par Eiropas eh, vēstures namu atklāti runājot. Ja ir iemesli, kādēļ mums būtu jāatbalsta Eiropas vēstures nams, bet tai pašā laikā, ja mums ir jāveic ietaupījumi, tad no mana personiskā viedokļa un manas grupas vairākuma viedokļa mēs varētu ietaupīt šajā gadījumā, lai kā skaidru prioritāti minētu Eiropas vēstures namu vai arī tad mums jārod citi avoti, kur ietaupīt naudu. Un tad tas ir politisks jautājums, kas noteikti izskanēs politiskajās debatēs mārta beigās. Ja mēs runājam par budžetu konsolidāciju un ņemot vērā Levandovska vēstuli, tad mums ir jāspēj atrast līdzsvars šajā budžetā. Uh, Un varbūt šis nav tas īstais brīdis lemt par šo jautājumu šodien, varbūt to vajadzētu apvienot ar debatēm par kopainu. Un mans ieteikums būtu atlikt šo balsojumu un pēc tam to izskatīt, var sakot, vēlāk. Priekšsēdētājs man vairāki kolēģi ir lūguši vārdu. Es saprotu, ka Helga ierosina atlikt lēmumu pieņemšanu, un līdz ar to mēs varētu varbūt atlikt arī debatas, jo pēc tam mums pietrūks laika citiem jautājumiem. Bet jūs nevēlaties atlikt debatas, tad man ir jādod vārds tiem, kas to ir lūguši. Jorana. Kā jūs visi zināt, šis ir tāds pretrunīgs jautājums, un Alvaro šim jautājumiem pievērsās, skaidrojot iepriekšējo balsojumu. Es gribētu norādīt to, ka asistentu uh, atbalstu nevar izmantot tikai izmantojot jaunus asistents Briselē, bet uh, šos līdzekļus varētu izmantot arī citādi, uzlabojot uh, apstākļus, piemēram, uh, un te šis, šī saistība par jauno vēstures nāmu un asistentu algu. Mana grupa iestājas par to, lai tik piešķir 1500 eiro. Mēs gan esam vienot šajā jautājumā, taču mēs visi gribam būt pilnīgi apdri, eh, droši par to, vai neatkarīgi no tā, vai mēs šo uh, līdzekļu pārvietojumu atbalstām vai nē. Tas nekādā veidā neietekmē mūsu nostāju par jauno ēku. Mēs vēl ar vienu esam rezervēti šajā jautājumā, taču vairums eh, no manas grupas iestājas pār līdzekļu pārvietošanu. Tā tad turpina priekšstādātājs, jūs esat par balsošanu tagad. Jā, skaidrs. Portaškungs, lūdzu. E- Paldies. Tā nav pirmā reize, kad mēs to darām. Nauda asistentu izmaksām. Tas jau no paša sākuma nebija pareizi veidots. Un šie 1500 bija vienam gadam domāts un tad nākošajām gadām, tad mērķus nevar sasniegt, kurus mēs esam sev nostādījuši. Ar 1500 eiro vispār jūs nevarat nodarbināt nevienu ne, ne cilvēku, kas būtu zinošs savā jomā. Bet eh, kolēģu vairākums eh, protams, vienmēr aizstāv eh, šo ietaupījumu politiku, un tad tiek teikts, ka mums ir jāveic ietaupījumi eh, budžetā, un šīs eh, taupīšanas politikas ietvaros šis vai tas ir jāizdara, bet kad ir runa tieši par saviem līdzekļiem, tad viņu viedoklis mainās, un līdz ar to es tad arī īsti nesaprotu Euh, Turpina priekšsēdētājs. Es nezinu, vai citās valodās to tā var pateikt, bet eh, Francijā katoļu sabiedrībā ir tāds teiciens eh, labdarība eh, sākas no sevis paša. Turpina Portoškungs Portugālē. Mēs, mums ir tāds teiciens cilvēki, kas eh, domā tikai par sevi, nedomā ne par vienu citu. Fernandes kungs, eh, runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Muito obrigado, senhor eh, prezident. Paldies, turpina Fernandes kungs. Paldies, priekšstādātāji apropriācijas, par kurām mēs te spriežam, neaties cilvēkiem, kas domā tikai par sevi pašu, tās ir mūsu asistentiem. Un lai sasniegt mūsu izvirzīto mērķi, eh, laba ties, labi ties, eh, tiesību akti, tad mums ir arī jā, jāturpina šis ceļ 3000 eiro Eh, tos nepieņēmām, jo tad pieņēma 1500, un tagad nav jēga izpildīt eh, pusi no šīs apr, no šīm saistībām 1500 šogad un gaidīt vairāk informācijas vēlāk. Mēs uh, gaidījām informāciju un situācija tagad ir pilnīgi skaidra. Tas atbilst tam, ko mēs domājam, kādu atbildi mēs gaidījām. Tātad šīs debatas mums jau vairākas reizes ir norisinājušās. Nav nekāda iemesla mums nebalsot par šo jautājumu. Tas nav nekas jauns, un mēs būtībā par to jau esam vienojušies. Paldies. Labi, saka priekšsādātājs, tad mēs par to balsosim. Haglund kungs, lūdzu. Jā, priekšsādātāja kungs, izteikšos īsi. Mūsu grupa pastāvīgi ir bijušas pret otro asistentu uh, Um, atbalsts uh, līdzekļu pārvietojumu. Es domāju, Portašs kungs uh, ļoti skaidri arī par to izteicās. Mēs to neatbalstīsim. Paldies, saka priekšsādātājs. Jaunā Inga Grēsle. Um, jā, es gribētu teikt, ka šajā uh, pozīcijā uh, mēs varētu apstāties, jo mēs to neizdosim. Um, mums būtu jādod iespēja tādā veidā strādāt, kā ir jāstrādā. Ja, piemēram, mani cilvēki tiešām atpelna šo naudu. Uh, un uh, šī izlikšanās, ka it kā mēs uh, šeit darbojamies, bet ja mēs kļūstam tiešām populistiski, tad mēs sakam nē. Nu, politiskais darbs, kas man ir jāveic, uh, es to nevarēšu veikt, ja man nebūs vairāk personāla jo man ir jāraksta jebkurš ziņojums pašai, piemēram, angļu vai franču valodā. Un, eh, piemēram, kāds, kuru es, kuru nevar izmantot, tad arī tas tāds nav vajadzīgs. Arī, piemēram, attiecībā uz ēku Luksemburgā, arī par citām ēkām. Uh, Un nevienam e, nebūtu jābūt priekšstatam, e, kā tas nonāk atpakaļ e, nacionālajās valstīs. Un tik ilgi, cik mēs, piemēram, redzēsim, kā komisijā notiek lietas padomē, ko mēs paši nekad nepieļautu, Kur tad ir šie revidenti, kur tad ir šī budžeta kontrole, kad runa ir par lietām, kuras pat tiešām izmaksā ļoti daudz naudas jau gadiem ilgi? Un um, tur mēs ar vieglu roku, proti gads, gadiem jau ilgi piesaistām līdzekļus 50 gadus. Uh, tad mēs e, nesakām, jā, tā ir nauda, bet ja mums atņem e, darba iespējas un e, neļauj mums piesaistīt cilvēkus, tad mēs nevarēsim šo darbu veikt. Es atvainojos, ka es tik ilgi izteicos. Bon, les, les pozici... Paldies, turpina priekšstādātājs. Nostājas ir skaidrs, neatsāksim tagad atkal tās debatas. Gajerkungs. Jā, tad saturiski, saturiski jau daudz kas ir teikts. Es gribētu norādīt uz divām diskusijām, un proti uz vienu. Tad, kad mēs balsojām pirmo reizi, kad es piedalījos budžeta komitejā, tad bija runa par iepirkumu un eh, bija runa par eh, asistentiem trijās ēkās. Tad cik, cik ēkās mums vēl būs asistenti, tad ēkas var arī um, izīrēt. Un ja tagad ir runa par vēstures ēku un trešo asistentu, uh, Eh, tad es tomēr vēlētos koncentrēties uz mūsu galvenajām kompetencijām. Un mūsu galvenā kompetence ir tomēr uh, juridiskā uh, lietu kārtošana un nevis muzeja atklāšana. Jo, ko mēs darām, mēs pārstāvam šeit 500 miljonus cilvēkus uh, ar visām dalību valstīm. Uh, un 32 tūkstoši, eh, attiecībā pret 32 tūkstošiem komisijas darbinieki, norāda jau ir uz to eh, pilnīgi pareiza. Protams, mēs varam ar šo naudu darīt eh, daudz ko citu. Mēs varam arī neakadēmiskus darbiniekus piesaistīt, bet es arī uzskatu, ka mums būtu cilvēkiem jāsaka, jā, šeit eh, notiek eh, nor laba likumdošana, eh, tad mums nevajadzētu nogriezt pašiem savus iespējas, kādas mums ir. Paldies. Labi, turpin priekšstādātājs. Es secinu šīm diskusijām, ka ļoti liels vairākums vēlas balsot par šo jautājumu tagad, tāda arī referenta noste. Tad, protams, visi nevēlas balsot tai pašā virzienā. Tā tad šo līdzekļu pārvietojumu, šo saistību atbrīvošanu es pakļauju balsošanai. Kas ir par? Paldies, pret. Paldies, atturas. Neviens neaturas. Ak tā, es atvainojos viens. Atturējās, balsojums skaidrs. Balsojums nav jāskaidro, un tad līdz ar to šis jautājums ir izšķirts. Uh, alors, Mums ir euh, palikuši tikai nedaudz minūtes un vēl jāatrisina vairāk jautājumu. Monika, vai jūs vēlties uh, runāt par šo jautājumu tagad, vai mēs varam par to runāt vēlāk? 20. jautājums Sofija. Jūs vēlties par to runāt tagad, vai mēs varētu to atlikt uz nākošo sanāksmi? Jūs varat to atlikt ļoti labi. Paldies. Ā, jūs nevarat, saka priekšsādātājs. Labi, tad pārsteigumos tikai. Tā tad līdz 15, bet es varu divās minūtēs arī runāt. Jo mēs jau pazīstam šo dosie, un proti ir runa par informācijas biroju Sofijā. Mēs atrodamies tur ēkā, kur neviens pilsonis pie mums nevar nonākt. Uh, Un ja mēs iegādājamies jaunu ēku, <clears throat> proti nekastumu īpašumu cenas ir ļoti kritušās Bulgārijā. Um, ka izmaksas bija 13 miljoni, tagad mēs esam pie 9 miljoniem. Uh, un uh, ieskaitot arī visas izmaksas 721 um, kvadrātmetru, tātad arī parkošanās vietas uh, un arī kopējās izmaksu daļa tiks mums atmaksāta. Um, šo naudu ir jāizdod līdz marta beigām. Paldies! Mūsu referente ierosina sniegt piekrišanu vai kāds iebilst, ja nē, tad mēs atbalstam referents viedokli. Mums ir palikuši vēl darb, divi darba kārtības jautājumi. Vispirms Bārbara, kuru es sveicu piecu minūšu laikā mums pastāstīs par 7. un 8. punktu par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļu izmantošanu Čehijas republikā vispirms un pēc tam Polijā. Vārds jums, Bārbara. Priekšsēdētāja kungs, paldies. Šodien jums vēlēt vēlētos eh, runāt par līdzekļiem 2011. gadam eh, Čehijā. Ehm, tur ir eh, runa par atlaistiem no Unilever un tad, kas attiec uz Polijas piekarpatu reģionu. Tātad iesniegums no Čehijas puses tur tiek lūgts atbalstīt 3, 634 darba ņēmējs, kuri ir eh, mazumtirzniecībā Stredņičeku reģionā. Um, 32, 323 tūkstoši uh, eiro. Uh, tur ir runa par 94 atlaistajiem polijā, uh, mašīnbūvniecībā. būvniecībā. Uh, un tur tiek prasīti 453 tūkstoši eiro. Uh, es vēlētos pasvītrot, uh, kā pēc šīs komitejas ieteikuma 50 miljonu eiro Eh, uzņemti budžetā 2011. gadam šādiem līdzekļiem. Es domāju, tas ir arī, eh, zināms, eh, tātad uzticība šim fondam. Tur bija arī parlamenta sēde šī fonda sakarā, un es ceru, ka šis fonds kļūs aizvien nozīmīgāks nākošajos gados. Um, tad arī šeit komitejā ir plānots organizēt debati par šo fondu, jo es tiešām vēlētos pievērst uzmanību fonda darbībai. Paldies! Parfait. Uh, no. Jūs izteicāties skaidri un īsi, saka priekšstādātājs, kad mums būs vairāk laika, mēs varēsim vairāk par to diskutēt, diskutēt vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs no padom, no ministra padomas puses noteikti sask, mēs uh, noteikti saskarsimies, lai izveidotu šo, eh, lai izmantotu šo, lai izmantotu šo fondu. Mēs saskarsimies ar tām pašām grūtībām, kurām agrāk. Tātad mums šīs debats būs nepieciešams, jālūdzu. Es piemirsu, turpina Materas kundze ka balsojums budžeta komiteja būs 16. martā un plenārsēdē par to balsosim aprīlī. Es nezinu grozījumu iesniegšanas termiņu, bet es ceru, ka nekad grozījumu nebūs. Bet, ja būs, nu labi, tad es ar tiem strādāšu. Paldies. Labi, turpin priekšstādātājs. Tā, tad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. mārts, rīt, pulksten desmitos. Tā, tad grozījuma daudz nebūs. Ļoti labi. Pateicos Barbarai. Un tagad varam pāriet pie pēdējā punkta. Tas ir eh, programma integrētās jūrniecības politikas tur, turpmākās izstrādes atbalstam. Dominiks Rikē, kas ir savas pilsētas eh, Valencienas mērs bijis. Labi, mēģināšu izteikties īsi. Te runa par pilotu projektiem, kas beidzās 2010. gadā. Un eh, tiem ir jāparaudz, jāparādz tālāks finansējums līdz 2013. gadam. Un te ir jāstiprina programmas mērķi, un mērķi ir jāiekļaut skaidrākā stratēģijā, stratēģijā, lai tos varētu izmantot. Pateicos uh, Groļie kundzei, kas grožīja to te, grozīja šo tekstu. Man bija iespēja ar viņu strādāt, un es ierosinu pieņem šos grozījumus, un mēs esam klāj, nākuši klajā arī kompromisu grozījumu, saskaņojot 10. un 11. Tad eh, kādi būs kriteriji? Jāparedz programmas ietekmi uz citām eh, politikām šajā reģionā un arī jāparedz budžeta izdevumi saskaņā ar šo jauno politiku, ko vēlamies atbalstīt. Komiteja sniegs atzinumu par budžeta aspektiem, jo transporta komiteja pati paldīs savu atzinumu par, par šo politiku. Paldies, turpin priekšsādātājs, tā kā jūs esat transporta komitejas priekšstādātāja vietnieks, tad jūsu situācija ir jo īpaši izdevīgi. Tātad mēs balsosim 15. 16. martā. Transporta komiteja balsos par mūsu atzinumu, un tad tas ir labi. Labi, turpinākošā runātāja. Mēs ļoti labi strādājam ar Ikei kundzu, kungu. Vi, mēs ļoti labi strādājām un sasniedzām labi sabalansētu tekstu. Un vēlams, protams, lai šai politikai tiktu piešķirts attiecīgs budžets, jo te ir arī runa par integrēto jūrniecības politiku, par drošības jautājumiem, un tie ir ļoti svarīgi. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Arī es esmu bijis eh, piekras pilsētas mērs un es eh, šīs problēmas diezgan labi apzinos. Un arī saprot mūsu referentu nostāju. Tātad neviens cits neizsakās. Paldies, balsosim par šo jautājumu. Mūsu nākošajā sanāksmē liels paldies. Uh, kolēģi, mums bija um, diezgan pieblīvēta darba kārtība. Mums pat izdevās pabeigt darbu desmit minūtes pirms paredzētā laika. Tiksimies nākošais nedēļa Strasbūrā un nākamās budžeta komiteja sanāks būs 14. martā, 15. martā un sanāksme tagad ir beigusies. Paldies!